Hyvää huomenta. Jatkamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta ja pyytäisin teitä. Labrīt, mēs uh, turpināsim apakškomitejas sanāksmi. Es gribētu lūgt jūs uzlikt austiņas. Jums tas ir jādara, jo pretējā gadījumā man šķiet, ka jūs mani nesapratīsiet. Vakardien vakarā mēs šeit noskatījāmies filmu kurā tika uzklausītas Janjaņa Meņas mātes. Pēc tam mums bija diskusija, un tagad mēs a, turpināsim ar Ķīnas jautājumiem. Mums šeit ir atklāta uzklausīšana, un mēs runāsim par cilvēktiesību jautājumiem Ķīnā. Tam ir arī zināms iemesls. 21. novembrī uh, ar Ķīnu notika dialogs par cilvēktiesībām, un vakardien notika Eiropas Savienības un Ķīnas samits. Man jums ir jāatgādina, ka apakškomiteja vienmēr mēģina panākt to, lai cilvēktiesību rezultāta cilvēktiesību dialogu rezultāti izpaustos, eh, tiktu skatīti arī uh, samitā, bet tagad es gribēju jums eh, vēl pastāstīt par eh, dienas darba kārtību. Mums ir vairāki runātāji, kas ir lieli eksperti savā jomā, un mums ir laiks līdz pulksten 11. Vispirms es gribētu dot vārdu Eiropas Savienības pārstāvim par pašreizējo situāciju. Jūs varētu mums pastāstīt par cilvēktiesību dialogu un par samitu. Pēc tam vārdu došu citiem runātājiem. Un uh, es ceru, ka mēs varēsim to turpināt ar dzīvu diskusiju. Es uh, nožēloju, ka deputāti vienmēr parasti ierodas nedaudz ar nokavēšanos. Tā tas vienkārši ir. Tomēr viņi noteikti būs, es ceru. Pašlaik es gribētu dot vārdu vēstniekam Jānam Nordlanderam, kurš runās prezidentūras vārdā, un viņš varētu pastāstīt par cilvēktiesību dialogu un samitu, īpaši cilvēktiesību kontekstām. Liels paldies, priekšstādātājs kundze, un labrīt visiem klātesošajiem! Ja es varētu sākt ar tiesību semināru, kas parasti notiek pirms paša dialogu tas notiek pirms starpvaldīgu dialogu. Un šoreiz tēma bija pieeja tiesi, tiesām un cilvēktiesības ekonomiskās un finansiālās krīzes laikā. Profesors Šebers ir klāt, un viņš varēs pastāstīt par šo semināru un tā rezultātiem. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka tas varēja notikt, jo dažiem dalībniekiem bija grūtības ar piedalīšanos seminārām. Parasti mēs uh, apmeklējam Ķīnā arī konkrētas vietas, tomēr šoreiz mēs uh, mūsu uzņēmējiem nevarējām vienoties par vietām, kuras mēs varētu apmeklēt, un tāpēc uh, Mēs neizbraucām ārpus Pekinas, bet apmeklējām vairākas valdības aģentūras, institūcijas un um, organizācijas Pekinā. Mums bija ļoti interesantas sarunas, piemēram, ar akadēmiķiem, tieslietās, ar advokātiem, bet mēs apmeklējām arī valdības iestādes, uh, kuras atbalsta komisija vai dalība valstis tam sniedz tehnisku atbalstu. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi - tiesiskums, ieskaitot tiesu sistēmas neatkarību un tiesību re reformas, aiz advokātu loma, aizturēšana bez um, tiesas lēmumu šajā darba kārtībā un ne tikai, ne tikai seminārā bija tāda tēma kā cilvēktiesība aizsardzības veicināšana ekonomiskās krīzes laikā. Un arī sadarbības starptautiskajos fórumos, īpaši runājot kontekstā ar vispārējo periodisko pārskatu ANO ietveros. Ča, Ķīnas puse protams, bija pārstāvēta ar lielu delegāciju, kuri pārstāvēja vairākas ministrijas un citas valdības aģentūras. Atmosfēra sarunu laikā bija ļoti korekta. Kā jau bija teikts, preses relīzē notika godīga viedokļa atmaiņa. No Eiropas Savienības puses mēs runājām par uh, um, ICCPR uh, konvencijas uh, ratificēšanu, un no Ķīnas puses mēs nedzirdējām uh, nekādas jaunumas, kaut arī ratifikācija, pie ratifikācijas tiek strādāts jau desmit gadus. Mēs nedzirdējām nekādas jaunumas arī par um, krimināls sodiem, par nāvis sodiem, Kaut gan mēs esam dzirdējuši, ka nāvisodu skaits uh, ir samazinājies kopš uh, Ķīnas augstākā tiesa ir, um, atsāk, ir atsākus pārskatīt zamāko tiesu spriedums. Mēs runājām arī par nelegālajiem cietumiem, kas būtībā ir institūcijas, kur cilvēki tiek aizturēti bez tiesas lēmumu un uh, šīs, institūcija, šīs institūcijas nedarbojas uz tiesiska pamata. Tomēr um, mums neizdevās iekļūt uh, šajās vietās, jo ķīmas puse to liedza. Protams, mēs runājām arī par spīdzināšanu, par situāciju ar cilvēktiesību aizstāvjiem, par um, bērniem, par um, spriedumiem Činžāņu lietā, jo jūs zināt, ka uh, Uh, Uiguru protestus uh, Ķīnas puse uzsver, uzsver, uztver kā nelegālus, un uh, viņi nav apmierināti ar paziņojumiem, kurus Eiropas Savienība sniegusi pirms dialoga. Šajos paziņojumos tika no, nosodīts nāves sots kas, cilvēkiem, kas piedalījās nemieros. Visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi mēs uzsvērām tiesiskas valsts nozīmi jo mēs šajā ziņā saredzam situācijas pasliktināšanos, un mēs esam domājuši arī par faktu, ka daudziem advokātiem ir atņemtas viņu licences. Šeit es domāju par vairākiem gadījumiem, kur tika nozīmēti advokāti, kuriem nav pietiekamas tiesiskas izglītības un uh, citiem gadījumiem, kas rada risku, kā tiesiskums netiek nodrošināts. Uh, Ķīna kritizē cilvēktiesību situāciju vairākas Eiropas Savienības dalību valstīs, arī Zviedrijā, kur uh, sāmu tautas situācija tika um, pieminēta. Uh, jo mums, uh, bija arī, mums bija arī incidents ar mošai Zviedrijas dienvidos. Mēs uh, Ķīnai atbildēsim rakstveidā uz šīm apsūdzībām. No Ķīnas puses mēs saņēmām rakstiskas atbildes par individuāliem gadījumiem. Šos jautājumus mēs bijām iesnieguši un ir ļoti labi, ka mēs saņemam šādas atbildes, bet uh, dialoga beigās uh, Mēs apmeklējām pieklājības vizītē ārlietu ministru, kur uzsvērām tiesiskuma nozīmi, runājām par nāves sodiem un uh, paskaidrojām arī, kādas pārmaiņas nesīs Lisabonas līgums. Ministrs detalizēti nekomentēja šīs lietas, tomēr viņš uzsvēra, ka viņš uh, uzskata šo dialogu par vienu no galvenajiem punktiem mūsu attiecībās. Uh, Un, ja jūs vēlaties, es varētu spērt vienu soli tālāk un pieminēt, ka uh, ir um, noticis arī samits. Tā laikā tika runāts par vairākiem cilvēktiesību jautājumiem, tas ir atspoguļots preses paziņojumā, bet es gribēju uzsvērt arī, ka par cilvēktiesībām detalizētāk tika runāts arī ārlietu ministru līmenī. Paldies! Uh, paldies! vēstnieku Notlanderu. Liels paldies par šo ziņojumu. Un uh, man jāsaka, ka mēs atkal dzirdējām, ka situācija uh, cilvēktiesību jomā um, ir, šeit vienmēr ir ļoti int interesanti, ka mūsu partneri ir uh, ļoti labi informēti par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Uh, Tomēr es gribēju uzdot ļoti precīzi jautājumu, vēstniekums. Vai jūs runājāt par situāciju Hūdzjanā? Ar, ar Hūdzjanu, jo viņš ir Nobela balvas um, laureāts, kāda tad ir situācija ar viņu ģimeni? Mēs uh, runājām par šo gadījumu un uh, arī par vairākiem citiem individuāliem gadījumiem. Uh, kas uh, nav iekļauti varbūt šajā rakstiskajā sarakstā, kur mēs esam izdalījuši. Šie jautājumi tika uzdoti, un um, mēs no Ķīnas puses um, saņēmām atbildi, izņemot um, dat, konkrēts dats par formalitātēm, par to, kad konkrētā datumā tika pieņemts spriedums un tā tālāk. Liels paldies! Tad uh, par šo tēmu mēs varētu turpināt uzklausīt komisiju. Mikalis Hokas un Tobijs um, Kincelhija. Liels paldies! Jā, man uh, īsti daudz nav ko šeit papildināt, bet es gribēju sniegt informāciju par Hudzģjā, jo mums ir informācija, kur mēs neesam saņēmuši no Ķīnas puses. Uh, viņa veselības stāvoklis joprojām nav pārāk labs, lai arī viņš saņem zāles, viņš ir, eh, viņa veselība ir ļoti trausla, un tas mums dara bāžas. Mēs no dažādiem avotiem uzzinājām, ka viņa eh, ģimenes pārvietošanās brīvība pašlaik eh, ir mazāk ierobežota, Un uh, tomēr laikā, kad Obamas vizītes laikā viņa sieva tika pakļauta mājas arestam, papildinot uh, par uh, samitu, mēs izdevām kopīgu paziņojumu, kurš tika publicēts vakar. Tur ir iekļauts arī pāns par um, punkts uh, par cilvēktiesībām, astotais punkts. Uh, Un uh, ir ļoti labi, ka mēs runājām par kopīgo ieguldījumu cilvēktiesību veicināšanā un um, tiesiskumā, tiesiskuma veicināšanā. Turklāt mēs saņēmām apstiprinājumu, ka mēs piešķiram lielu vērtību cilvēktiesību dialogam un semināram, kas notiek pie tā, nu, bija skaidra apņemšanās turpināt darbu pie eh, progresa. Mēs eh, runājām arī par IPCCR komitejas um, ratifikāciju un um, paudām bažas, ka tā nav ratificēta vēl 11 gadus. Tas tika skaidri pateikts. Protams, ka mēs pieminējām arī saistības, um, sadarbības saistības ar ANO cilvēktiesībā aizsardzības mehānismiem. Saskaņā ar informāciju, ko es uh, esmu saņēmis, uh, šie jautājumi mm, tika skatīti samita laikā, šie tika skatīti dialogu laikā, bet uh, šīs pašas problēmas skāra arī Barozo kungs, kad tikās ar Ķīnas līderiem. Uh, run, tika runāts par cilvēktiesību dialoga izvērtēšanu, un kad mēs būsim gatavi paziņot uh, rezultātus Ķīnas pusē, mēs. Um, Cerā, ceram, ka šis fórums uh, varēs uh, sniegt konkrētas rezultātus. Nu, šādi es vēlējos papildināt vēstnieka Norve, Nordlandera sacīto. Paldies! Mums, protams, ir skaidrs, ka padome šo cilvēktiesību dialoga vērtēšanu paveiks. Mēs e, uzskatām, ka par to būtu jārunā atklāti. Un cerams, ka mēs e, drīz dzirdēsim arī šo ziņojumu no jums, lai zinātu, kādā virzienā jāattīstās cilvēktiesību dialogam tā, lai tas kļūtu efektīvs. Jā, tagad eh, mūsu vidū ir eh, ļoti lieli eksperti, un es gribētu dot vārdu Galvenčaņam. Viņš um, pārstāv organizāciju cilvēktiesības Ķīnā. Tā ir konsultējoša organizācija. Un viņš uh, ir ieradies šeit no Ņujorkas, lai runātu ar mums. Es zinu, ka viņš ir uh, izdalījis klātesošajiem ļoti apjomīgu rakstisku dokumentu, bet varbūt jūs varētu eh, raksturot eh, šī dokumenta svarīgākos punktus, nevis lasīt visu, lai mums arī, nevis lasīt visu, lai mums būtu laiks arī diskusijām. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie apakškomitejas deputāti. Paldies par šo iespēju uzstāties šeit, šajās diskusijās, kas ir īsta laikā. Svarīga Eiropas parlamenta rezolūcija par Ķīnu, minoritāšu tiesības un uh, nāves sots, kas tika pieņemta pagājušajā nedēļā, ļoti precīzi uh, apraksta cilvēktiesību situāciju Ķīnā, kas ir satraucoša, un tā sūta mm, svarīgu signālu Ķīnas valdībai, Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Tas ir arī solidaritātes izrādījums Ķīnas iedzīvotājiem. Sākšu ar nelielu atskatu savā personīgajā pagātnē. Es biju darbinieks komunistu partijas sistēmā vairāk kā 14 gadus, pirms 20 gadiem, pēc tam, kad pieredzēju 4. jūnija asņēnos notikumus, es eh, izrāvos no šīs sistēmas un eh, devos trimdā. Es eh, publicēju grāmatu Zoenlai uh, gadi, uh, kas ir aizliegta Ķīnā, un es arī vairs nevaru atgriezties Ķīnā. Uh, tāpēc, ka esmu publicējis šo grāmatu. Man ir tiešām žēl, ka es eh, nevarēju eh, redzēt savus mātes pēdējās divas dienas, un tomēr es neesmu viens. Šī te eh, sarežģītā personīgā izvēle pēc sirdsapziņas principu dēļ, tātad šī izvēle ir izdalī, izdarīta, un šādas pašas izvēles cilvēki izdara Ķīnā katru dienu. Par uh, to neviens gan neuzina, tikai par šiem dažiem gadījumiem, kas starptautiski ir pazīstami. Bet uh, tā kā vakardien redzētajā filmā mēs redzējām, ir daudzi šādi cilvēku uh, likteņi, ka Ķīnā ir cilvēktiesība aizstāvi, kas cīnās uh, pret uh, to, kādi ir apstākļi un uh, ka tiek pārkāpts cilvēktiesības. Uh, Šobrīd izaicinājums starptautiskajai sabiedrībai ir atbalstīt šos te aizstāvis un veicināt eh, starptautisko cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā, eh, īstenojot konkrētus mehānismus un procesus. Šobrīd gribētu runāt par cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Mēs joprojām atceramies 2008. gada Olimpisko spēļu teātri. Tas bija, tā bija izrāde, kas tika veidota, lai parādītu, cik mūsdienu Ķīna ir spēcīga. Un nav noliedzams, ka tagadējais Ķīnas režīms eh, ir tāds, kas eh, soda jebkuru, kas eh, kritizē valdību vai pat tikai iesaka reformas. Uh, un eh, visus, kas eh, eh, cenšas it kā kritizēt komunistu partiju un nedaudz um, kaut ko labāk ieteikt. Okay, okay. Okay. The lead of 18th National Congress of the CPC in uh, Partijas kongress eh, būs 2012. gadā, un eh, dažādas partijas frakcijas cenšas nokļūt pie varas. Viņi jau tagad ir ieņēmuši ļoti striktu pozīciju, un eh, viņi grib parādīt, cik viņi ir spēcīgi Un visi šie ir tādi centieni, ko Ķīnas valdība pieliek, lai censtos uh, kontrolēt uh, Ķīnu un nerisināt problēmas. Un šīs te autoritārās atbildes parāda arī, ka uh, vadoņi ir iekšēji nedroši. Uh, Un izskatās, ka starptautiskajā sabiedrībā šobrīd eh, Ķīna var uh, pati brīvi rīkoties cilvēktiesību jomā. Daudzas valdības tātad grib uh, tikai sakot savām ekonomikas interesēm, tātad tām gribas tirgoties ar Ķīnu. Tagadējās Ķīnas it kā maigo spēku paplašanāšanās uh, parāda, ka tiek pieņemta Ķīna citās uh, valstīs, Ķīnas kultūra tiek izplatīta un ir šī te kultūras apmaiņa, un tas arī uh, liecina par šo tendenci. Balstoties uz pagātnes akadēmisko un kultūras apmaiņu, uh, Šīs te iniciatīvas ir daļa no oficiāli atbalstītās stratēģijas, tātad, lai atbalstītu Ķīnas modeli uh, ar, starp, uh, ar oficiālo plašsaziņas līdzekļu starptiecību pieņemot uh, šo te stratēģiju, starptautiskā sabiedrība iekrīt slazdā. Tā pieņem Ķīnas kultūri, un pagātni. Un eh, Ķīnas eh, komunistu partija tādējādi cenšas pārliecināt eh, pasauli no, par to, ka Ķīna ir atšķirīga no rietumiem un tāpēc uz to neatiec starptautiskie cilvēktiesību noteikumi. Dodot Ķīnai brīvu iespēju pārkāpt cilvēktiesības un iz, ignorējot uh, Eh, režīmu kritiķus, eh, starptautiskās sabiedrība, valdības, fondi, akadēmiskās un kultūras institūcijas ir veicinājušas to, ka eh, iekšēji Ķīnā darbojošies um, režīmu pretinieki ir vājināti. Tie cilvēki, kas cenšas aizstāvēt cilvēktiesības. Un šī izvēle arī vājina uh, starptautisko cilvēktiesību sistēmu, un ironiski ir tas, ka tam ir arī bīstamas sekas uz visas pasaules labklājību un drošību. Tā kā katra valst, valsts nedaudz piekāpjās cilvēktiesību jomā, lai kaut ko iegūtu tirzniecības un uh, drošības jomā, tās uh, vienlaikus uh, vājina savas vietējās intereses, piemēram, uh, Uh, patērētāju drošību vai darbinieku, darbņēmēju tiesības. Economic development will somehow lead, change, lead human rights process or democratic reform, despite. Neskatoties uz to, ka starptautiskā sabiedrība uh, vairāk pieņem Ķīnu un veidos viduslāns Ķīnā, tad uh, cilvēktiesību situācija eh, pasliktinās gan Ķīnā, gan arī citur pasaulē. Tāpēc, ka Ķīnas uh, politika ar šīm te ļoti zema līmeņa cilvēktiesībām un darbņēmēja tiesībām tiek eksportēta uh, arī uz Āfriku uz La un Latīņu Ameriku. Tagad gribētu nedaudz pieskarties uh, Eiropas Savienības lomai. Cilvēktiesības Ķīnā nevar izlikties, ka tā saprot visas Eiropas Savienības institūcijas un procesu, jo īpaši debats par cilvēktiesībām. Uh, un eh, dažādu instrumentu lomu, piemēram, dialogus un ekspertu seminārus. Mēs eh, labprāt uzklausīsim citu ekspertu teikto un eh, ceram, ka būs diskusijas vēlāk. Lai nu kā, bet fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība un Komisija un arī dalībvalstīm ir jāsūt skaidrs saskaņots signāls Ķīnas iestādēm, ka individi ir svarīgi un cilvēktiesības arī ir svarīgas. Mēs atbalstām parlamenta aicinājumu iekļaut cilvēktiesību klauzulu jaunajā partnerības un sadarbības nolīgumā, par kur šobrīd tiek vēstas sarunas. Runājot par dialogu un semināriem, cilvēktiesības Ķīnā uh, organizācija jau agrāk ir piedalījusies uh, parlamentu uzklausīšanās par Ķīnu un par dialogu procesu, un pieci ekspertu semināri ir notikuši pēdējos astoņos gados. Tā kā Eiropas Savienība vēlas cilvēktiesības iekļaut visās politikas jomās, tā skaitā arī tiesniecībā, uh, Uh, un arī un arī uh, cilvēktiesību uzlabošanā Ķīnā, tad mēs varam teikt, ka nav bijis nekāda pozitīva ietekme uh, dialogam un ekspertu semināram. Ja ir bijis kāds progress, tad kāds progress? vai ir kādi praktiski rezultāti bez eh, tā, ka šis dialogs un seminārs vispār notika. Jebkura politika, kas tiek īstenota, nosaucot to par depolitizāciju attiecībā uz uh, sarunām, tā ir politiska izvēle nekritizēt cenzūru vai iztumšanu, nosakot, eh, kas var runāt un kādus jautājumus var apspriest, tie ir politiski lēmumi, kas eh, tikai veicina eh, tagadējo situāciju Pekinā, lai tā nemainītos. Tas ir uh, Eh, šādu te situāciju, kur uh, režīms visu laiku pārkāpj pilsoņu cilvēktiesības. Tas ir tiesības, ko nosaka Ķīnas konstitūcija, Ķīnas likumi un Ķīnas uh, starptautiskās cilvēktiesības saistības. Tagad par pienākumiem. Noslēgumā gribētu noslēgt ar dažiem ieteikumiem. Pirmkārt, dažādiem Eiropas Savienības institūcijām būtu vairāk eh, jāatbalsta Ķīnas aizstāvju centieni un neatkarīgas grupas kā HRIC cilvēktiesības Ķīnā, jo mēs cenšamies uh, panākt lielāku atvērtību un tiesiskumu ievēršanu un atbildību par pagātni, piemēram, par 4. jūnija notikumiem un uh, arī par tagadējiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas joprojām notiek Ķīnā. Otrkārt, Eiropas parlaments, kā demokrātiski ievēlēta institūcija, var uh, veikt savu monitoringu uh, pasākums, uh, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības ir iekļauts visās Eiropas Savienības politikās. Uh, un ka demokrātija un cilvēktiesība instrumenti tiek izmantoti efektīvi, proti ar atbildību un caurskatāmību, izmantojot uh, nodokļu maksātāju līdzekļus. Runājot par ekspertu semināriem. Ja ekspertu semināri eh, tiek organizēti, demokrātijas un cilvēktiesību instrumenti ietveros, tad šiem semināriem ir jātiek arī izvērtētiem, raugoties, vai ir sasniegt kaut kādu rezultātu cilvēktiesību jomā. Ja ekspertu semināri ir paredzēti kā akadēmiska viedokļa apmaiņa, tad mēs tomēr gribētu ieteikt, eh, lai tiktu piemēroti universālie akadēmiskās integritātes neatkarības standarti. Uh, Šodien HRIC un FIDH ar eh, tātad publicē 2008. Eh, gada decembra eh, izvērtējumu Eiropas Savienības un Ķīnas dialogam un ju, juristu ekspertu semināram. Šajā no, nu, izvērtējumā tiek noteikti arī citi ieteikumi, lai stiprinātu caurskatāmību un atbildību un uh, lai uh, vairāk iesaistītu neatkarīgas uh, uh, nevalstiskās organizācijas, Eiropas Savienības ekspertus un Eiropas parlamentu. Mēs prasām, uh, lai tas tiktu iekļauts šīs uzklausīšanas protokolā. Uh, Noslēgumā gribu teikt, ka, ja Eiropas Savienības cilvēktiesība politikas var būt jebkādas, tad Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāveic praktiski pasākumi, lai atbalstītu ķīniešu centienus veidot demokrātiskāku un atvērtāku sabiedrību. Paldies, un ja jums ir jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Vensjaņa kungs, paldies par eh, šiem konkrētajiem ieteikumiem, un tas eh, noteikti atbilst tam, kādas prasības mēs esam izvirzījuši mm, komisijai un padomai, un, protams, arī pašai Ķīnai. Jūs eh, šeit esat galvenais runātājs un esat ļoti tālu ceļu mērojis Tāpēc a, mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs ļoti precīzi to raksturojāt. Pārējiem runātājiem, diemžēl, nebūs a, tik daudz laika. Es a, citiem došu septiņas minūtes. Es gribētu sveikt jūs un teikt, ka jūs esat starptautisks eksperts, kurš ir sastādījis ziņojumu par faluņu guņu Uh, Kilgor kungs, uh, vai uh, jūs esat pētījis arī kaut ko par orgānu tirzniecību? Jūs esat ieradies no Kanādas un dod vārdu jums pašlaik. Can, I, I think, get a copy of it? Vai es varētu saņemt šī mm, dokumentu kofiju? Tad, kad es pabeigšu runāt, paldies par iespēju mm, runāt par šo jautājumu Mēs, Galkungs jau tikko norādīja, ka cilvēktiesību situācija Ķīnā pasliktinās un ir cits viens Gaudžī Čains runāja par par situāciju. Viņš bija viens no Ķīnas um, galvenajiem advokātiem, saņēmis Nobelpremiju un uh, pašlaik viņš bez tiesas lēmuma ir nosūtīts uz darba nometni. Valdība atklāsījās uzklausīt viņu lietu, jo šāds bija valdības pasūtījums. Uh, mēs esam aizsūtījuši trīs vēstules uz Pekinu uh, saistībā ar to, ka uh, viņa birojs tika slēgts, viņa sieva un meita tika arestēti, spīdzināti, uh, piecas nedēļas, un pašlaik viņi ir mājas arestā, ja ticam Amnesty International informācijai. Savā ziņojumā um, par faluņu guņu or, piekritēju orgānu izņemšanu mēs intervējām ārstus, kas uh, ir bijuši uh, darba nometnēs, kuri ir redzējuši šīs no, nometnes un uh, stāsta, ka uh, cilvēki šeit strādā 16 di stundas dienā bez uh, samaksas, ļoti necilvēcīgos apstākļos un vēl tiek spīdzināti. Un viņi ražo eksporta preces, um, sākot no Ziemassvētku rotājumiem, beidzot ar apģērbiem un citām, un uh, no tā iegūst uh, starpt, starptautiskas kompānijas. Jūs zināt, ka darba nometnes uh, tika izveidotas Mao ēras laikā, uh, un ļoti atgādina Staļina un Hitlera nometnes. Četru gadu laikā ši, šis jautājums nav atrisināts un principā tiek uzskatīts, ka pašlaik uh, ir 300 tūkstoši cilvēku ieslodzītu šajās darba nometnēs. Šeit mēs runājam par totālu pārvaldību un uh, liberālu ekonomiku, kas atļauj šādām uh, cilvēktiesību praksē pastāvēt. Jūs eh, redzat eh, arī mm, citu fotografiju, sieviete, kurai ir bijusi aktrise, ir pavadījusi trīs gadus eh, šajās darba nometnēs, un tas ir ļoti apbēdinoši. Pašlaik viņa ir bēgle, dzīvo Kanādā Un um, mēs redzam, ka mēs prasam pārtraukt uh, vajāšanas, kas turpinās desmit gadus. Runājot par uh, faluņu guņu piekartēju nogalināšanu, liegot viņu orgānus, mēs uh, esam nonākuši pie secinājumiem, ka uh, faluņu guņu piekartēji tiek nogalināti lielā skaitā. Šāds secinājums tika pieņemts jūlijā, un uh, par to ir uh, sarakstīta grāmata, kas pagājušā mēnesī ir izdota. Uh, Faloņa guņa principā ir tradicionāla garīga kustība, kas ikdienā ievēro meditāciju. Problēma bija tāda, ka viņi 92. līdz 98. gadam kļuva tik populāri, uh, ka partija uzskatīja to par apdraudējumu savai ideoloģijai. Faluņu guņu piekritēju skaits Ķīnā no 92. gada print, ir palielinājies līdz 700, vairāk nekā 700 miljoniem pēc valdības aplēsēm. Un um, 99. gadā valdības mēdī sāka nosodīt šo praksi protestētāji pret šīs prakses aizliekšanu tika arestēti, ja viņi netika atbrīvot, tad viņi tika spīdzināti, vai arī viņi ir pazuduši Ķīnas piespiedu darba nometnēs. Mūsu galvenais secinājums ir tāds, ka daudzi ir nogalināti, lai iegūtu viņu orgānus, kas ir pārdoti medicīniskajiem turistiem no ASV un Eiropas. Es uh, neieslīgšu detaļās, kā mēs nonācām pie šāda secinājuma. Mēs esam uzrakstījuši par to ziņojumu, kas ir pieejams internetā un ir arī šī grāmata. Uh, es uh, varu minēt, ka faluņu gūņi piekritēji tiek sistemātiski pazemoti, mm, cietums sistēmā spīdzināti un uh, viņu orgāni, viņi tie, tiek veiktas medicīniskās analīzes, lai pārbaudītu viņu sadarību orgānu pārstādīšanas nolūkos. Galvenais princips ir tāds, ka tad, ja šeit uh, tiek konstatēta medicīniskā sades, sadarība, tad kāds cilvēks, kurš, teiksim, ierodās no Helsinkiem, uh, Un, uh, teiksim, tāds cilvēks kā Kristela Čēna tiek aiz, uh, aiztransportēta uz slimnīcu, tiek nogalināta, tiek izņemti visi viņas orgāni, un uh, šī orgāna tiek nogādāti mm, Šanhajā, lai cilvēks no Helsinkiem varētu saņemt jaunus, jaunas nieres vai aknas. Un tas ir neiedomājami 21. gadsimtā tradicionālie orgānu transplantu avoti nekādi nepaskaidro, kur šie orgāni, šo pārstādītu orgānu skaitu. Vienīgais iespējams, ievērojamais avots pirms šī sā, sāka, praksi sāka rasties ir ieslodzītie. Un pēc faloņu goņu prakses aizliekšanas uh, nogalināto skaits apmēram saglabājas uh, līdzīgs, dažos gados pat tas ir krities. Mēs, um, uh, mēs redzam, ka vairāk nekā 41 tūkstotis uh, cilvēku ir um, nogalināti, lai iegūtu viņu orgānus. Un uh, priekšstādātājs kundze, es varētu jums iedot šīs grāmatas kopiju, lai jūs redzētu, kā mēs esam nonākuši pie šiem secinājumiem. Uh, vienīgās uh, debates ar Ķīnas valdību uh, mums ir par to, kādas um, ir šīs grupas, uh, cilvēku grupas, no kuriem iegūst orgānus. Es paskaidrošu, ka likumi šeit ir mainījušies un ārzemnieki pašlaik uh, vairs nav prioritātes uh, sarakstā, lai saņemtu orgānus no vietējiem iedzīvotājiem, tomēr donoru bāzēs joprojām ir desmitiem tūkstoši faluņu guņu praktizētāji. Mums nav konkrēti ieteikumi, bet divus es varētu dot. Viena ir pieņemt ekstrateritoriālu likumdošanu Mums būtu jāsaka, ja, teiksim, kāds kanādietis vai eiropietis dodas e, uz Ķīnu orgānu pārstādīšanas nolūkos, tad tas e, būtu pārkāpums šajā valstī, un e, tas būtu eksteritoriāli izdarīts pārkāpums. U otrs ieteikums būtu tāds, ka visi cilvēki, kas, tiek tur, kas ir iesaistīti uh, orgānu transportēšanā eh, viņiem būtu jāliedz um, ieeja iebraukšana Eiropā. Attiecībā uz uh, reliģiskajām grupām, cilvēktiesību aizstāvjiem un tā tālāk mēs redzam, ka Ķīnas um, darbības joprojām ir jāskata ar lielu piesardzību. Um, Ķīnas valdībai ir jāpārtrauc cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, un uh, lai jaunais gadsimts uh, nestu labumu Ķīnai un tās kaimiņiem. Paldies, ka devāt man tik daudz laika. Kītas oikein paljon, herra Kilgore. Paldies, mēs turpināsim. Repressiotoimien kohteeksi. Sitten minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi rouva Kat... Uh, runājot par šo situāciju, tā patiešām ir neticama, bet pašlaik es gribētu dot vārdu Katrinai Kincelbakai. Viņa nāk no Ludviga Boltzmana institūta, kas ir um, cilvēktiesībām veltīts institūts Vīnai. Lūdzu, Kincelbakas konze. Paldies, Paldies priekšsēdētāja kungs, ka es varu piedalīties šajā diskusijā mani lūdza runāt par Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku attiecībā uz Ķīnu un par cilvēktiesību dialogu. Esmu uh, 60 uh, konfidenciālas intervijas pamatoju, izmantoju savā pētījumā un uh, to, ko šodien saku, tie ir man personīgie, uh, personas personīgais viedoklis un uh, Es pievērsīšos eh, trim galveniem jautājumiem. Pirmkārt, vai cilvēktiesību dialogs darbojas kā instruments, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Ķīnā? Otrakārt, vai ir kāds negatīvs seks? Un treškārt, vai, kur uh, uh, Eiropas Savienība un Eiropas parlaments var doties tālāk no šīs situācijas? Pirmais jautājums, ka um, dialogs uh, uh, ir pieņemams instruments tikai tad, ja tiek sasniegts progress uz vietas. Kā jau tika teikts, tad eh, pirmoreiz šo dialīgu eksperti iz, izvērtēja šodien, bet eh, šogad tā kā uh, tur tika uh, uzdots jautājums tikai kā uzlabot uh, dialogu, tad netika jautāts, vai ir vērts turpināt šo dialogu. Uh, bija jāizvairās no negatīva vērtējuma dialogam, jo eh, dalībvalsts zina, ka tās nevar vienoties par nekādu alternatīvu politiku. Ķīnas politika ir bijusi vienmēr viena un tāda pati pret šo dialogu. Pirmkārt, dialogs ir uh, labs, lai uh, izvairītos no tā, ka Eiropas Savienība atbalsta rezolūcijas par Ķīnu. Un otrkārt, tur ir jābūt kopīgam uh, respektam, bet tur nav, tā nav vieta, kur uh, runāt par bažām, kāds ir Eiropas Savienībai. Tas, ka divos sēdēs gadā, kur tiekas ierēģi, var apspriest visas lietas, visas reformas, tas jau ir par daudz gaidīts. Un uh, tas, ka šis dialogs var darboties kā trojas zirgs, tas ir nepārliecinoši. Kristofers Patens 2003. gadā teica parlamentā, ka ja mēs uh, Uh, savu pozīciju saglabāsim par cilvēktiesību dialogu, tad mums ir jāpārliecina jūs, ka tas kaut ko dod. Un tas, manuprāt, ir izaicinājums turpmākajām nedēļām. Gadrīz desmit gadus uh, vēlāk, uh, manuprāt, šis joprojām ir izaicinājums. Un Ķīna, protams, um, nedarīs neko vairāk, ja rezultāti nebūs dialogam. Agrāk eh, Ķīna gribēja pārliecināt uh, Eiropas Savienību, ka šis dialogs ir vērtīgs, un uh, katra prezidentūra gribēja kaut ko darīt, kas uh, attaisnot šī dialoga eksistenci. Gribētu jums sniegt dažus piemērus. Somijas prezidentūrā 99. gadā tika paziņots, ka Ķīna atcels nāvsodu. Toreiz Kohom to vērtēja kā vērtīgu panākumu, un dialogā uh, Vēlāk tomēr e, Eiropas ierēģi saprata, ka šis paziņojums droši vien ir bijis diplomātisks e, pasākums, lai e, vienkārši apslāpētu kritiku par dialoga efektivitāti. Kad īpašais ziņotājs par, pētni, par spītināšanu varēja beidzot apmeklēt Ķīnu, tad uh, Eiropas eh, Savienībai teica, ka tas bija eh, šī dialoga rezultāts, un tas bija tāda kā piekāpšanās Eiropas Savienībai, jo mandāts bija Eiropas mandāts. Priekšsādātāja lūdzu runātāju eh, tūkot, tas ir runāt lēnāk. So he was invited in 2005 and the EU was told 2005. gadā Eiropas Savienībai tātad teica, ka tas ir uh, dialoga rezultāts un uh, īpaši piekāpšanās Eiropai, pretimnākšana. Varbūt, ka Eiropas Savienības uzstājība uh, bija svarīga, bet uh, uh, nezinu, vai tas bija uh, dialoga rezultāts, jo tas bija arī nosacījums, ko formulēja ASV valdība, lai atsāktu ASV un Ķīnas cilvēktiesību dialogu. Starpvaldību uh, koordinācijas grupā par cilvēktiesību uh, dialogiem ar Ķīnu kļuva skaidrs, ka dažādiem uh, cilvēktiesību partneriem ar Ķīnu tika uh, dota šī pati īpašā piekāpšanās vienu un tādu pat visām valstīm. Un šobrīd Eiropas Savienība vairs nesaņem šādas pretirnākšanas. Kas attiec uz individuāliem gadījumiem, no 2004. līdz 2006. gadam tika uh, pieņemti vairāki paziņojumi lai, kad, par to, ka tiek atlaisti brīvībā zināmi indivīdi. Šajos paziņojumos, kaut gan tur tā nav teikts, eh, it kā ir norāda uz to, ka tur ir saistība ar šo Eiropas Savienības dialogu, bet es neesmu tikusies ne ar vienu ierēdni, kurš teiktu, ka Eiropas Savienība spēlē nozīmīgu lomu kādā no šīm lietām. Tur visur ir eh, saistība ar ASV iesaist. Tātad šis uh, Eh, saraksts ir eh, tāds, kas varētu novest pie labākas attieksmes. Šī praksa tiks turpināt, bet Eiropas Savienība kopumā, cik es zinu, nevar teikt, ka tā būtu bijusi atbildīga par to, ka panāk, tā būtu panākusi kādu cilvēktiesību aizstāvi atlaišanu brīvībā pēdējos desmit gados. Uh, Realtātē, protams, ir ļoti sarežģīti uh, novērtēt, kāds uh, dialogam varētu būt bijis ietekme uz kādu uh, atlaišanu brīvībā. Iekšējie faktori ir daudz svarīgāki. Eiropas Savienības un Ķīnas cilvēktiesību dialogs varbūt ir bijis tikai tāds veicinošs faktors, bet ne izšķirošais faktors. Uh, Es tomēr nedomāju, ka tas ir iespējams. Pirmkārt, tāpēc, ka ierēģi, kas eh, ir iesaistīti šajā dialogā, nerunā ķīniešu valodā, un arī akadēmiķi nerunā ķīniešu valodā. Viņi eh, nevar eh, sakot iekšējām debatēm par reformu priekšlikumiem, bet dialoga un semināru mērķis ir ietekmēt šīs debatas, kā ir iespējams ietekmēt debatas, kuras jūs nepārzināt. Uh, Cilvēktiesība padomē Ķīnas pārskatā dinamika bija līdzīga kā dialogā. Pēc desmit gadu prakses, kad tas viss notiek aiz slēgtām durvīm, uh, šīs te atbildes, kas tika dotas uh, šajā atklātajā sesijā, bija sagatavotas un uh, paziņojumu, ko sniedz Eiropas Savienības dalībvalstis, eh, parādīja ļoti dažādu ainu. Nebija neviens eh, jautājums vai ieteikums, kuru visi Eiropas runātāji būtu pauduši vienādi. Eiropas Savienība vēlas vienlaicīgi runāt par pārāk daudziem jautājumiem. Uh, 2001. gadā uh, padome pieņēma astoņus uh, kritērijus, bet tas netiek iepi, izpildīts. Runājot par uh, ieroču embargo, tad tur tika noteikti četras prioritātes, proti ķenmenis uh, ieslodzīto atlaiši, aizslēšana, uh, lielāka vārda brīvība un vēl divas lietas. Uh, šīs prasības tika atkārtotas, bet problēma bija tāda, ka tas tikai daļai tika saistīts ar ieroču embargo. Tikai pēc tam, kad uh, ASV iejaucās, tad ASV, ne, es atvainojos, Eiropas Savienība neatcēla ieroču embargo. Tā tad uh, bija skaidrs, ka Eiropas Savienība neatcēls ieroču embargo, pat ja Ķīna izpildīs šīs četras prasības. Tātad kāpēc, lai Ķīna to darītu? Vai ir kādas negatīvas sekas? Jā, protams. Uh, ierēģņu līmenī ir noticis šis dialogs, līdz ar to divpusējās uh, diskusijas par cilvēktiesībām tiek marginalizētas. Tātad signāls ir tāds, ka mums rūp cilvēktiesības, bet ne tik ļoti. Šie te semināri arī ir problemātiski. Tas nav bijis pienācīgs mehānisms, lai radītu kopīgus konkrētus mehānismus un ieteikumus. Un tas ir arī kā aizbildinājums, lai neielaistu NVO pārstāvis oficiālā dialogā. Runājot par uh, dialogu atsākšanu 97. gadā, tur tika teikts, ka tur varēs pielīties NVO pārstāvji, un tā arī bija, bet uh, eh, NVO atkāpās pēc partijas eh, spiediena un aicināja Eiropas Savienību apturēt dialogu, bet tas, protams, nenotika. Pēc tam, kad NVO pārstāvi gribēja atkal pievienoties dialogam, viņiem to neļāva. Uh, un uh, viņus uh, aicināja piedalīties semināros. Noslēgumā, kur tad Eiropas Savienība var tālāk doties? Manuprāt, ir pienācis beidzot laiks fundamentāli pārdomāt Eiropas Savienības stratēģiju cilvēktiesību jomā. Pēdējos desmit gados ir izteikti ieteikumi, kā stiprināt dialogu un uzlabot to. Mēs dzirdam tos pašus uh, ieteikumus tagad. Pagātnē šī uh, pieredze, šī pieeja nav darbojusies, jo tā um, Eh, ir tāda iespēja cilvēktiesības eh, turēt tādā slēgtā kastītē. Bet šīs te rituālās sarunas arī netiek īpaši nopietnu uztvērtas. Eiropas Savienībai šis dialogs nav vajadzīgs, lai izdarītu spiedienu uz Ķīnu, var darīt to ar pārstāvniecību Pekinā, ar politisko dialogu, ar politiskiem paziņojumiem. Un tur ir jārunā par šīm lietām. Ja Eiropas Savienība grib izdarīt kaut kādu ietekmi, tad eh, vajadzētu vienu prioritāro jautājumu, piemēram, moratoriju par nāvsodu izpildi. Eh, ņemot vērā tagadējo politisko vīdi, eh, sasniegt vairāk kā vienu mērķi nav reāli. Eiropas Savienība varētu pat piedāvāt uh, apturēt cilvēktiesību dialogu, ja Ķīna risināt šo vienu uh, prasību. Partnerības un sadarbības nolīgums šobrīd tiek diskutēts, un Eiropas parlaments vairāk kārt ir prasījis, lai būtu cilvēktiesību klauzulu. Es pieņemu, ka šāda klauzula būs, bet kāda tam būs jēga? Vai šo nolīgumu nevarētu izmantot kā instrumentu kaut kādiem taustāmākajiem rezultātiem? Uh, vajadzētu pieņemt rezolūciju, la, kas eh, uzliktu pienākumu Eiropas parlamentam eh, noslēgt nolīgums ar valstīm, kas tikai ar tādām valstīm, kas ir ratificējušas attiecīgo konvenciju. Tagad eh, ir noslēgta sadarbības nolīguma, kas ir ar valstīm, kas nav ratificējušas politisko tiesību konvenciju. Uh, Visiem nolīgumiem ar trešajām valstīm būtu jābūt eh, tādiem, kas eh, ir ratificējušas eh, šo te politisko tiesību konvenciju. CPR ratification. Varbūt tas piespiestu Ķīnu ratificēt šo konvenciju, un tas būtu pareizais solis pareizajā virzienā. Paldies! Paldies, Kinselbahas kundze! Es vēlētos jums pateikties arī par uh, analīzi cilvēktiesību dialogam ar Ķīnu. Un uh, mūsu priekšlikumi uh, balstīsies uz to, ka ICCPR konvencija kļūst par uh, standarta instrumentu tirzniecības līguma noslēgšanai. Eiropas uh, parlamentam šeit ir um, ietekmes uh, iespējas attiecībā uz trešajām valstīm. Paldies, tad uh, nāk, kā nākamajam es vēlētos dot vārdu Šabasa kungam, kurš pārstāv īrijas cilvēktiesību centru. Viņš ir šī institūta direktors. Uh, šim centram ir līgums ar Eiropas komisiju saistībā ar tiesību semināru organizēšanu. Kincā Bakas kundze pieminēja šos uh, seminārus, kas notiek pirms cilvēktiesību dialoga, un um, viņa uh, sacīja, ka uh, šie semināri ir kļuvuši par tādu kā iemeslu, lai lai kavētu mm, NVO piedalīšanos cilvēku tiesību dialogām. Šabasa kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, es aktīvi neesmu piesaistījies politiskajā dialogā un tāpēc es būtībā nevaru atbildēt uz jautājumu par to, cik lielā mērā akadēmiskie semināri ietekmē citus procesus, bet es jums varu pastāstīt to, ka akadēmiskie semināri notiek jau apmēram desmit gadus, varbūt pat ilgāk Kopš uh, 990. gadu beigās sākās šis dialogs. Es uh, esmu tajā piedalījies un uh, vairākas reizes esmu bijis arī Eiropas uh, organizators. Es redzu, ka šis process ir ļoti sarežģīts un es uh, domāju, ka lielākā daļa klātesošo to apzinās. Mūsu sanāksmes, sanāksmes pārsvarā ir semināri, kurās piedalās Eiropas universitāšu akadēmiskie spēki. Te piedalās daudzas Eiropas saimnības dalību valstis. Ķīna reizēm ir atsūtījusi plašu pārstāvniecību, bet pēdējā laikā tā mm, pārstāvība ir kļuvusi šaurāka. Uh, Te piedalās galvenokārt Pekinas centrālo akadēmisko iestāžu pārstāvi. Iepriekšējā sanāksmē, kas pirms dažām notikām Pekinā, mēs um, panācām arī a, a, a, Amnesty International un um, Cilvēktiesību federācijas um, piedalīšanos. Iepriekšējie gadi ir bijuši īp, īp, īpaši grūti Eh, vienu gadu šis seminārs eh, nenotika, tas tika atcelts būtiski pēdējā brīdī, kad eh, jau bija zināmi dalībnieki un um, programma. Bet uh, kopš uh, mūsu centrs galvējā pārņēma atbildību par šo semināru organizēšanu, mums uh, ir notikuši ļoti divi semināri, ļoti veiksmīgi. Kaut arī tie ir bijuši diezgan skandalozi skatīto problēmu ziņā. Galvenā problēma, kas ir saistīta ar apskatījuma, galvenās problēmas šeit ir apskatāmās tēmas un dalībnieki. Ļaujiet man pateikt dažus vārdus par um, dalībniekiem, lai arī mums ir diezgan plaša NVO pārstāvniecība, un, uh, kā jau es teicu, um, mēs uh, pagājušā uh, seminārā piedalījās Human Rights Watch un Amnesty International. Uh, Tomēr um, um, tas mums kļuva par šķērsi, lai seminārs varētu notikt Pekinā. Lai nerastos uh, pārpratumi, protams, ka, tie, mm, ne, ka es par to nerunāju pats vai Golovējs centrs vai īrijas akadēmiķi. Uh, šīs um, domstarpības radās politiskajā līmenī, kur akadēmiskajiem spēkiem ir ļoti neliela kontrola. Pēdējo gadu laikā, ieskaitot arī visnesenākos seminārus, mums ir bijusi ļoti plaša komanda. Mēs esam runājuši par vairumu cilvēktiesību problēmu Ķīnā, bet uh, par um, nāves sodu, par reformām, par tiesu sistēmu, par spīdzināšanu cietumos un tā tālāk. Un, protams, kā jūs varat iedomāties, ka šeit ir dažas tēmas, par kurām uh, nav iespējams pienāk, panākt vienošanos ar Ķīnas pārstāvjiem, ja tās tiktu iekļautas darba kārtībā. Šādas tēmas uh, būtu uh, diskusija par faluņu guņu. Es nedomāju, ka uh, es vēlētos būt šajā telpā, ja ķīnieši ierosinātu to, tomēr mēs, mums ar to ir jāsamierinās. Es personīgi uzskatu, ka šis ir gadījums, kur labāk, l, Ļaujiet man pateikt dažus vārdus. Es um, tiešām nedomāju, ka es atnākšu šeit un uh, šīs prezentācijas uh, ļoti, tik ļoti koncentrēsies uz semināriem. Es domāju, ka tas ir um, ļoti skarbs novērtējums un teikt, ka nekas nav panākts šajā progresā ir ļoti skarbi. Es domāju, ka mēs nevaram teikt, ka nav pozitīva rezultāta vai nav uzlabojuma. Protams, ka grūtību saistībā ar cilvēktiesībām Ķīnā ir ļoti uh, daudz, un um, mums par to nav lielu ilūziju vai šaubu. Bet es vēlētos apstrīdēt to, ka, es nevēlos apstrīdēt to, ka Ķīnā pastāv cilvēktiesību problēmas, tomēr es negribētu teikt, ka nav pozitīvu uzlabojumu vai rezultātu. Tas arī ir negodīgs novērtējums. Daļa no šīm problēmām, un es to zinu labi, jo tā ir viena no manām akadēmiskajām specialitātēm, ar, kuru, ar kurām es daudz esmu strādājis semināros, un kuras uh, lielā um, mērā ir finansējušas Eiropas organizācijas, ir nāves sots. Es uh, esmu strādājis pie šīs tēmas jau vairā, apmēram desmit gadus, un um, es redzu, ka ir panākts, um, panākta obligāta apelācija augstākajā tiesā. Es redzu, ka. Uh, šie, šī, te, šī tendence ir samazinājusies, kaut arī mums nav precīzas statistikas. Uh, Un visbeidzot, debašu kvalitāte, jo tā ir tā daļa, uz ko akadēmiķi raugās viskonsekventāk. Um, Mēs uh, zinām, kā viņi pieiet šīm tēmām, un uh, pēdējo desmit gadu laikā šeit ir novērojama milzīga evolūcija. Katrīna Kīncelbaha sacīja, ka ķīnieši kādā sanāksmē ir uh, paziņojuši, ka viņi atcels nāves sodu. Es eh, personīgi to neatceros, un es nedomāju, ka viņi ir solījuši atcelt nāvis sodu. Es pieļauju, ka viņi to uzskata par ilgtermiņa mērķi, tomēr īstermiņā viņi strādā pie eh, reformām saistībā ar nāvis sodu. Kopsumā runājot par šo tēmu, man ir jāsaka, ka šeit ir vērojami uzlabojumi, īpaši salīdzinot ar situāciju, kāda bija pirms desmit gadiem. Uh, Toreiz viņi apgalvoja, ka šeit nekāda elastība attiecībā uz nāves sodiem nav iespējama, ka sabiedrībai tas patīk un uh, šī esot Eiropas apsēstība. Tomēr uh, situācija ir dramatiski mainījusies un pašlaik uh, Ķīnas tauta uzskata, ka ilgtermiņa mērķis ir atcelt nāves sodu. Es domāju, ka viņi par to izteicās pirms pāris gadiem. Uh, Un pašlaik nāves uh, sots um, tiek piešķirts, ne, netiek piešķirts par ekonomiskiem noziegumiem. Mēs uh, gribētu teikt, ka šis progress, kurš ir neapstrīdams, ir uh, zināmā mērā mūsu iesaistīšanās rezultāts. Vienu argumentu, kuru mēs varētu izslēgt šeit, ir, uh, būtu tas, ka tas būtu ASV spiediena rezultāts. Uh, Tomēr es domāju, jūs visi man varat piekrist, ka būtu ne, negodīgi teikt, ka mēs e, neesam pelnījuši atzinību. Šis ir ļoti sarežģīts e, process attiecībā uz e, cilvēktiesību situāciju Ķīnā ir bijusi situācijas pasliktināšanās. Tomēr tā nav maģiskā lode, kas uh, ir veicinājusi šos uzlabojumus. Akadēmiķi arī ir daļa no pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību jomā, kas ir uh, ļoti specializēts un uh, salīdzinoši jauns akadēmiskās, uh, akadēmiskā pētījuma lauks. Uh, šeit mēs vērojam lielu sadarbību starp NVO, starp pilsonisko sabiedrību, akadēmiķiem. Mēs strādājam, lai cilvēktiesību jomā būtu vērojams progress, un es domāju, ka to pašu var teikt arī par Ķīnu. Akademiskā dzīve un cilvēktiesību akadēmiskie centri piesaista pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Ķīnā, kuri vēlas uzlabot cilvēktiesību situāciju šajā valstī, rīkojot seminārus, rīkojot seminārus, nodrošinot um, saiknis starp Ķīnu un um, Eiropu. Mēs uh, cilvēkiem Ķīnā, kas darbojas akadēmiskajā laukā, dodam iespēju strādāt pie šīm lietām. Uh, Mēs a, turpināsim to darīt, bet es gribētu lūgt, lai jūs a, ņemtu vērā arī pozitīvo ieguldījumu, kādu šie semināri ir devuši, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, profesor Šabas! Protams, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu šis juristu dialogs un uh, Jūs runājāt par konkrētiem pasākumiem, kas ir jāveic šeit Eiropas parlamentā. Mēs gribētu, lai eh, tiktu ratificēts svarīgākais cilvēktiesību instruments. Tas mums tiešām ir ļoti būtisks jautājums. Tagad gribētu dot vārdu Bradam Ādamsam, kas ir Āzijas direktors Human Rights Watch organizācijā, un viņi ir eh, sastādījuši lielu pētījumu par nelegāliem cietumiem Ķīnā. Lūdzu, jums vārds, Ādams Kungs. Paldies, ka uz, ielūdzāt man uzstāties. Tikai 30 sekundes par eh, to jautājumu, par kas, to, kas tagad tika diskutēts. Es domāju, ka nekas neiepriecināt Ķīnas uh, valdību vairāk uh, kā tas, ka uh, šeit tiktu strīd, notikt strīdi par to, kā iesaistīties ar Ķīnu uh, uh, cilvēktiesību jautājumos. Man liekas, ka Katrīnas prezentācija bija lieliska. Ir uh, tiešām jāskatās realistiski uz šo uh, dialogu, bet es nedomāju, ka tas ir galvenais jautājums un ka tam vajadzētu tērēt tik daudz laika. Svarīgākais ir nenovērst uh, mūsu uzmanību no uh, svarīgiem jautājumiem, domājot, ka šie dialogi ir ļoti būtiski. Tātad uh, Es nedomāju, ka tas ir uh, labs laika izlietojums, ņemot vērā, cik svarīgas problēmas, būtiskas problēmas ir Ķīnā. Un tas ir tas, ko ķīnieši vēlas, lai jūs savā starpā strīdētos. Un, uh, tā viņi ir visus gadus uzvedušies šajā dialogu procesā, lai izraisītu nesaskaņas. Gribētu runāt par dažiem konkrētiem jautājumiem. Mēs esam uh, laiduši kļajā uh, Uh, ziņojumu par nelegāliem cietumiem, un to mēs publicējām pirms diviem, divām nedēļām. Tas ir uh, ziņojums par to, kā uh, Ķīnas valdība īsteno uh, aizturēšanas politiku, kas ir ārpus likuma. Viņi uh, slēdz vienu no veidiem, kā Ķīnas cilvēki var paust savu neapmierinātību. Tā ir vienas partijas valsts, un uh, ir jā. Ja, tātad ir palielinājusies iespēja paust viedokli privātajā jomā. Tātad pirms 20 gadiem vakariņās vai uz ielas, piemēram, cilvēki bija, viņi, viņiem bija bail paust savu viedokli, bet šis uh, laiks ir beidzies, tas ir mainījies. Bet ja jūs uh, kritizējat vai apšaubāt valsts iestādes vai uh, partiju, tad jūs esat uh, pārkāpuši šo robežu un varat iekļūt nepatikšanās. Uh, Eh, Ķīna ir veicinājusi lūgumrakstu sistēmu, tāpēc, ka tiesas nav neatkarīgas, nav tiesiskums. Tātad eh, viņi aicina cilvēkus iet caur šo tiesu sistēmu. Cilvēki no provincēm, kur viņiem konfiscē zemi un tā tālāk, dodas uz Pekinu, bet provinces mm, ir izlēmušas, ka tās nevēlas, ka cilvēki dodas uz Pekinu, tāpēc viņi ir uh, izveidojuši šo te sistēmu, ka cilvēki tiek atvest atpakaļ uz provincēm, un tad viņi viņus tur ieslodzījumā spīdzina viņus un nozoga viņu īpašums, viņus iebiedē, un galu galā parasti, nevienmēr, bet parasti viņi tiek atlaist brīvītē, brīvībā. Parasti viņi pēc tam uzreiz nokļūst oficiālajā tiesu sistēmā. Uh, Ķīnie, Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka tas ir mēli, ka nav šādi nelegālie cietumi Ķīnā, bet problēma uh, iestādēm Ķīnā tagad ir tāda, ka internetā, um, līdz ar internetu uh, cilvēki var sazināties valsts iekšienē, un uh, interneta dienas grāmatas ir ļoti aktīvas Ķīnā. Visi tur saka, ka tas taču ir taisnība tā. Protams, ka tie nav mēli, un vēl pirms trim nedēļām, eh, trīs dienām, tātad uh, Outlook uh, Uh, Ķīnas žurnāls, kas ir uh, uh, partijas žurnāls, arī publicēja ziņojumu par nelegāliem cietumiem, sakot, ka tā ir problēma. Viņi uh, nosauc pa ciparu desmit tūkstoši uh, cilvēku, tātad šie darbinieku, kas uh, cilvēkus ved atpakaļ un liek cietumos. Tātad es domāju, ka <clears throat> tas ir par mazu šis cipars, bet viņi vismaz nosauc ciparu desmit tūkstoši, un tā ir ļoti nopietna sociāla problēma. Tātad, viens būtisks ieteikums. Mums bija preses konference Hongkongā, CNN, BBC, Alžazīra to raidīja, tātad visā starptautiskajā presē. Gribu teikt, ka starptautiskais sabiedrības uh, Uh, spiediens darbojas. Šis te ziņojums nebūtu nācis klajā, ja uh, tas netiktu pieminēts ļoti augstā līmenī. Jūsu jaunā augstā pārstāve teica, ka viņi īstenos uh, kluso diplomātiju. Attiecībā pret Ķīnu uh, tas būtu nepareizais veids. Eiropas parlamentam kopā ar augsto pārstāvu pēc iespējas drīzāk ir jāsadarbojas, lai nebūtu nekādas ilūzijas par to, kā var uh, ar Ķīnu runāt. Tātad tie nav dialogi, tie nav semināri, tās nav konferences. Cilvēktiesība eh, progress uh, nav panākts dialogu vai semināru dēļ, un arī uh, nāves soda jomā nav panākts uh, progress, tāpēc, ka ir šie semināri. Tas ir spiediena dēļ, un Eiropas Savienības balss uh, būs uh, spēcīga tikai tad, ja tā būs spēcīga uh, un to darīs publiski. Ar ķīniešiem nevar strādāt aiz slēgtām durvīm. Ķīnieši mums to saka katru dienu. Ir jābūt starptautiskam atbalstam, un tam ir jābūt publiskam, un tam ir jābūt skaidram, principā. Uh, ar to arī savu uzstāšanos beigšu, lai ietaupītu laiku. Paldies! Kītus erittäin paljon näistä mielenkiintoisista. Eh, Paldies par eh, šiem te ļoti interesantiem komentāriem. Rīt eh, mums būs iespēja prezentēt dažus viedokļus baronesē Eštonai. Viņi ieradīsies mūsu cilvēktiesību apakškomitejā. Šī te klusā diplomātija pretstatā publiskam spiedienam, sabiedrības spiedienam, tas būs noteikti jautājums, par kuru mums ar viņu vajadzētu runāt. Tātad eh, priekšsādātāji atvainojas, eh, ka Eštons kundze ieradīsies nevis cilvēktiesību apakškomitejā, bet ārlietu komitejā rīt. Tagad eh, mums ir runātājs saraksts. voivat pyytää puheenvuoron ja sitten meillä on täällä myös... Tātad uh, ir arī viesi vēl, kas uh, uzstāsies kaut kad pirms 11. Vicepriekšādādājs Semke un Makmilāns Skota kungs, Brepals kundze. Tāpēc uh, sāksim. Vispirms Donskija kungs, lūdzu. Yeah, Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem runātājiem par šīm te acis atverošajām piezīmēm. Bet kas mani pārsteidza, bija Venkjana kunga uzruna, un uh, viņa analīze tiešām bija ļoti pamatīga uh, attiecībā cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Mm, visinteresantākās detaļas, ko viņš teica, bija tas, ka uh, cik līdzīga ir cilvēktiesība aizstāvju situācija bijušajā uh, um, padomu savienībā pirms dažām desmitgadēm, un tāda pati ir situācija tagad Ķīnā. Es atceros 70. un 80. gados uh, bija šāda paša veida informācija no bijušās padomu savienības, uh, tātad eh, eh, tika teikts, lūdzu, neiekrītiet slazdā, kaut kādā vienkāršotā informācijas slazdā par to, kas notiek eh, valstī, un nerelativizējiet lietas, jo te nav runa par Krievu kultūras bagātību vai kaut ko tam līdzīgu, bet par cilvēktiesību situāciju. Un te ir runa par kaut ko ļoti būtisku. Uh, izšķiroši svarīgu saistībā ar cilvēktiesībām. Un es gribētu citēt dažas lietas, kas man liekas tiešām meistarīga uh, politiskā atklāsme. Pirmkārt, šī ideja, ka starptautiskā sabiedrība uh, ļauj Ķīnai pašai rīkoties cilvēktiesību jomā, jo daudzas valdības grib saglabāt savas investīcijas pie Ķīnai, tirzniecības un citas intereses. Un šī te fantastiskā atklāsme ka neskatoties uz aktīvu starptautisko iesaisti un uh, viduslāņu veidošanos Ķīnā, cilvēktiesība pat, situācija pasliknās gan Ķīnā, gan citur pasaulē, jo Ķīnas politika, runājot par strādājošo tiesībām, tiek eksportēta arī uz Āfriku un Latviņameriku. Nu, piebildīšu kaut ko no savas puses, ne tikai uz Āfriku uz Lat un uz Latviņameriku. Šita ideja par brīvo tirgus ekonomiku. Uh, bez politiskās brīvības ir katastrofāla kombinācija, kas varētu īstenoties 21. gadsimtā. Un man bail, ka ne tikai Āfrikā vai uh, Latviņamerikā, bet arī Austrum Eiropas uh, valstis var pieņemt šo modeli, tāpēc mēs nedrīkstam pievērt acis, neredzēt to un mums ir jāuztver ļoti nopietni ne tikai tas, ko saka valdība, bet uh, arī cilvēki no Ķīnas un tādi cilvēki kā Venkankungs. Paldies Donskas kungam. Lobinders kundz, lūdzu. Tanki, frā Fosicindē. Paldies, priekšstādājs kundze. Un paldies visiem ekspertiem. Gribu uzdot jautājumu tas eh, izriet no tā, ko Venkvina kungs teica, un kritiskajiem vārdiem par ekspertu semināriem, ka tādi jau 2008. gadā uh, izskanējuši uh, ieteikumi pēc uh, pilsoniskās sabiedrības uh, dalībnieku iesaistas. Cik tālu komisija uh, tos ir ievērojusi vai izturs pret tiem not? nopietni. Tagad par eksperts teikto no Holtzmana institūta. Es domāju, ka jārakstiet, jālas ieteikumi ļoti precīzi, jo precētā Human Rights Watch teiktajiem argumenti un kritika mums um, norāda uz to, ka nevajadzētu strīdēties, mums vajadzētu izturēties pret tiem nopietni, lai tos instrumentus, kādi mums ir, izmantotu un lai mēs varētu vairāk ko panākt diskusijās ar Ķīnu. Ļoti skaidra kritika ir, ir skaidra ieteikuma un tie ir ļoti saprātīgi. Divi jautājumi. Uh, Human Rights uh, centra pārstāvjiem. Jūs teicāt, ka ir atsevišķi uzlabojumi. Gribētu divus jautājumus uzdot. Jūs īsti eh, runājat par to, ka Ķīnā ir sācies tāds uh, process, ka nāves sodu uh, piespriest par um, vardarbīgiem noziegumiem. Uh, ir iespējams, bet tā tendence ir tāda, kas samazinās. Un otrs jautājums par civilām pilsoniskām tiesībām. Ķīna ir uh, uh, pasludinājusi, ka tie uh, tiks ierobežoti un administratīvais ieslodzījums eh, tiks atcelts. Bet kāda ir situācija? Vai mēs šeit šajā situācijā varam redzēt, ka Ķīnas uh, valdībā kaut kas mainās un ir centieni šo administratīvo mm, aizturēšanu uh, atcelt? Un paldies Human Rights Watch. Uh, pārstāvjiem, cilvēktiesība aizstāvji Ķīnā un tie, kas ir aktīvi Ķīnā, ļoti augstu novērtē. Uh, Un eh, ir eh, nepieciešams izteikt kritiku arī no ārvalstīm par to, kas nenorīt tik ļoti labi. Un tā nav rietuma dekadentās sabiedrības iemaisīšanās, bet viņi saka, ka tas palīdz viņiem pašiem viņu Ķīnas problēmas uh, publiskā telpā diskutēt un uh, atvērt par tām runāt. Paldies! Citiem varapuheenjohtaja. Liels paldies! Un uh, Kēnes kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribētu pateikties visiem runātājiem. Jūsu teiktais uh, bija ārkārtīgi interesants un uh, deva mums daudz informācijas. Protams, ka mēs neesam uh, iesācēji eh, jautājumā par cilvēktiesībām Ķīnā. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par situāciju Ķīnā. Pat labam eh, mēs eh, piedalāmies šajā uzklausīšanā, šajā apakškomitejā, runājam par cilvēktiesību situāciju Ķīnā, un es teikšu, neteikšu neko jaunu par Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments ir institūcija, uh, kas ļoti skaļi un atklāti runā par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Un neviens nevarētu piespiest mūsu parlamentu tā viedokla attiecībā uz notiekošo Ķīnā mainīt. Otrs aspekts - pār cilvēktiesību dialogu un semināriem. Pirms gada es uh, uzturējos Ķīnā, biju delegācijā. Bija delegācijas locekle, notika seminārs, un tā noris pēdējā dienā, un arī tā bija vizītes uh, uzturēšanās laika pēdējā diena. Mēs uh, saņēmām informāciju, ka uh, kāds ķīnas pies, pilsonis, kas apprecēja austrieti, tika apvainots um, spiegošanā, un viņam tika piespriests nāves sots. Mēs šo informāciju saņemām burtiski pēdējā uh, darba dienā. Un tekošā gada uh, informācija rāda, ka deviņi uiguri uh, un Tibets uh, izcelsmes cilvēki tika uh, nonāvēti. Un tas notiek pirms Eiropas Savienības un Ķīnas dialoga. Es to vērtēju kā provokāciju un domāju, ka Ķīnas pilsoņiem un cilvēktiesību aizstāvjiem vienmēr jādzīvo bailēs. Piedzīvojam to, ka cilvēktiesību dialogu laikā tiek piespriesti nāves sodu un uh, cilvēks tas apdraud. Šis cilvēktiesību dialogs notiek pirms galotņu tikšanās reizes, un, manuprāt, tas tiek uh, īstenots ar vien vienīgu mērķi, lai uh, novērst diskusiju par tādām jūtīgām tēmām galotņu tikšanās laikā un novērst šādu situāciju. Uh, Un noslēgumā gribu teikt, ka mums mūsu stratēģija attiecībā uz Ķīnu jāpārdomā, jādefinē par jaunu. Un jāievēro arī uh, šodienas runātāja ieteikumu. Paldies! Kiitos, Rova Andrikiina. Sitten varapuheenjohtaja. Paldies, Andrikienes konse. Łączam się do wszystkich bardzo pozytywnych. Ļaujiet man um, sākt ar to, ka es pilnībā atbalstu to, ko jūs uh, šodien sacījāt šeit, un paldies par dokumentiem, kurus jūs esat nodrošinājuši. Bet mums ir ārkārtīgi svarīgi apzināties to, ko teica iepriekšējā runātāja. Mums ir jāpārskata savi mērķi un savu stratēģiju Mums ir jāpārskata un jāpārdomā, ko mēs darām starp Eiropas uh, Savienību un Ķīnu attiecībās cilvēktiesībām. Es domāju, ka sliktākais scenārijs varētu būt tāds, ka mums uh, atkal no jauna būtu jādiskutē un jāiesaistās ļoti interesantās diskusijās bet ja šīm diskusijām sakot ļoti vidu, viduvēja rezultāti. Ko tad mēs īsti gribam sasniegt? Mēs uh, gribam sasniegt taustāmus rezultātus attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Kāpēc mēs to darām? Mēs uh, esam atbildīgi par Ķīnas um, cilvēktiesību uzlabošanu, uh, Un uh, mēs neesam tikai fórums, kurā tiek runāts. Tā ir pirmā problēma. Ķīna ir gatava diskusijām, Ķīna ir gatava uzklausīt argumentus, un tā ir gatava veikt darbības, kas, būt, kas atbilst mūsu mērķiem, mūsu nolūkiem. Bet šī ir ļoti sarežģīta problēma. Ķīna ļoti labi apzinās savu spēku Eh, tā ļoti labi zina, ka tā ir divreiz lielāka par Eiropu. Bet Ķīna arī perfekti zina, ka tā runā, ka ir valstis, kas runā par cilvēktiesību pārkāpumiem, un ir eh, valstis, kas eh, neko nesaka un nodarbojas tikai ar uzņēmē darbību. Tomēr uh, Es domāju, ka mums ir zināmas iespējas izdarīt spiedienu uz Ķīnu par laimi. Ķīna mūsdien vairs nav izolēta valsts, tai ir jāņem vērā citu valstu viedokļi, un tāpēc um, Ķīnai būtu jāņem vērā to, ko par šo valsti runā citur pasaulē. No šāda skata punkta man būtu trīs uh, ieteikumi. Pirmais, mēs Eiropas parlamentā esam nonākuši pie mm, zināma mm, laika grafika, zināmā laika posmā. Mums būs jauna komisija Mēs uh, rīkosim ārlietu politikas augstā pārstāvi uzklausīšanu. Un uh, pirmā lieta, ko mums vajadzētu nu, prasīt no jauna augstā pārstāvja, ir tas, lai cilvēktiesības tiktu iekļautas visās politikas jomās. Mums būtu jāapzinās, ka cilvēktiesības nav kaut kas tāds, ar ko nodarbosies tikai viens komisārs. Nē, cilvēktiesības ir tik svarīgs jautājums, ka tam būtu jākļūst mūsu darbību, jānokļūst mūsu darbību centrā. Šī ir mana pirmā, uh, pirmais um, sasaukums Eiropas parlamentā. Iepriekš es strādāju Polijas parlamentā, bet uh, es gribēju uzdot jautājumu. Eiropas Savienība attīstīsies, um, tā pastiprinās savu pārstāvniecību pasaulē, vai, me, vai mēs attīstīsim diplomātiskās misijas visā pasaulē. Un tāpēc es uh, varu iedomāties, ka mūsu vēstniecībai Ķīnā būtu jābūt ļoti spēcīgai. Es vēlētos ierosināt um, augstajam pārstāvim, lai mūsu vēstniecībā Ķīnā mums uh, būtu atsevišķa nodaļa, kas atbildētu par cilvēktiesību uzraudzīšanu Ķīnā. Es vēlētos jums atgādināt, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs runājam par nāves sodu Ķīnā. Un šeit uh, mūsu vērtējums atšķirās. Viens cilvēks šodien sacīja, ka ka nāves sodu, piespriesto nāves sodu skaits palielinās, un kāds cits sacīja, ka ir panākti uzlabojumi. Tomēr apzinieties, Ķīnā ir 68 noziegumi, par kuriem ir paredzēts um, nāves sods kā maksimālais sodamērs tie ir ekonomiskie noziegumi, kas var tikt sodīti ar nāves sodu. Es um, piekrītu arī tam, ko sacīja Kīncelbahas kundze. Mēs uh, saskaramies ar risku, ka mēģinot panākt daudzus dažādus mērķus, uh, mēs uh, pazaudēsim no acīm galveno. Mums ir jākoncentrējās uz uh, tiesībām uz dzīvību, runājot par uh, cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Liels paldies, uh, Zemkes kungs! Man uh, runātājs sarakstā ir četri kolēģi. Ja mēs uh, vēlamies saņemt inteliģents atbildes no mūsu viesiem, tad es uh, lūgtu jūs izteikties īsi. Uh, vēlams eh, vienu minūti katrs, jo pretējā gadījumā mums nebūs laikos klausīt atbildes. Mekmilans skats, um, Hauits um, un uh, vēl pārstrunātāji. Mums pašlaik vairāk nav laika. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs zināt, ka parlamenta priekšsēdētājs mani kā vecpriekšsēdētāja lūdza uh, veidot tādu kā uzraudzības lomu cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Uh, un esmu apspriedies ar kolēģiem. Es 2006. gadā biju Ķīnā, kur visi disidenti, ar kuriem uh, es tikos, viņi ir bijuši uh, spīdzināti un bijuši cietumā. Tātad uh, mana iedvesma, kāpēc esmu šeit, ir tieši tas, ka šie aizstāvi tiek uh, spīdzināti un turēt cietumā, bet arī viss Ķīnas plašākais jautājums. Uh, aiz Saharau balvas, kas ir eh, diezgan politiska balva. Pagājuši gadu mēs eh, sniedzām to Hudžā, viņš bija cietumā, un eh, mēs arī pieminējām citus Ķīnas disidentus. Esmu pētījis nesodāmības koncepciju. Salzgitter procesu Vācijā, un tur ir bijuši spīdzināti ieslodzītie, un viņiem ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi. Viņi varēja teikt policistiem vai eh, ieslodzītāji eh, ieslodzījumu vadītājiem, ka viņi ir viņu, par viņiem zinojuši Zaltskiteram. Un mums vajadzētu arī apsvērt kaut kādas tādas vienības izveidi vai nu komisijā vai citur eh, tādā, tādu pasaules līmeņa institūciju vai iestādi, kur varētu saņemt informāciju no visas pasaules, kur tie pārkāpts cilvēktiesības. Tas būtu tāds uh, solis, ko varētu finansēt uh, um, Eiropas Savienība un tādējādi draudēt uh, tādām tirānijām kā Ķīnai ar kaut kādu tiesiskumu, taisnīgumu. Uh, Un uh, varbūt, ka uh, tā būtu laba ideja. Es nezinu, vai drošības padomu to varētu īstenot. Kītos varapuhemies. Paldies, Makmilāna Skota kungs. Brepaus kungs, lūdzu. Fraudu voorzitter, ik zou eh, een heel concrete... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Vēlos uzdot konkrēti jautājumu komisijai saistībā ar uh, etnisko un reliģisko mazākumu tautību uh, apspiešanu Ķīnā. Labprāt gribētu uzzināt uh, komisijas uh, viedokli par to, kā, ķi, kā vērtēt Ķīnas darbību vērtīt. Mēs redzam, ka reģionos, kur dzīvo uiguri, tiek ierobežotas cilvēku tiesības no otras puses nekas um, netiek darīts, lai novērstu nemieru iemeslus. Mēs uh, dzirdējām daudz spēnu ziņojumus no padomas puses par nāvis sodiem, kas tika Uh, nesen uh, veikti, bet ko komisija ir darījusi, lai novērstu šos nāvisodus. Un tagad jautājums par nākotni. Ķīna paziņoja, kā arī citas personas, kas uh, jūlijā šajos uh, nemieros piedalījās, um, tiks tiesādi, ka um, varētu būt vēl piespriest nāvisodu, un tādēļ jautājums, ko dara Eiropas Savienība, ko dara mēs, lai to novērstu. Man ir vēl pāris jautājumu ekspertiem, bet saprotu, mums nav pietiekami daudz laika. Varbūt, ka no jūsu atbildēm mēs varēsim vēl vairāk detaļu uzzināt. Paldies! Brepos, sitten herra Kukan, olkaa hyvä. Paldies, Breposas kundze. Kukānas, nākamais runātājs. Really the... Es ļoti augstu novērtēju to informāciju, kur mēs šodien dzirdējām. Bija ļoti interesanti to uzklausīt, tomēr es saprotu to tā kā Zemkes kungs. Mēs, mums šeit notiek analīzes, mums ir informācija, debates, lai noskaidrotu, kāda būtu visefektīvākā stratēģija, kā. Ka cīnīties ar Ķīnas ofi oficiālajām iestādēm, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, lai uzlabotu tautas situāciju, jo pretējā gadījumā tā ir tikai akadēmiskā debate. Es ļoti labvēlī, lab, lab, labvēlīgi uztvēru Kincā Bakas kondzes ieteikumus un uh, Es ļoti augstu novērtēju Adamsa kunga pieeju. Varbūt mans jautājums viņiem ir uh, naivs, tomēr es gribētu uzdot. Mēs uh, šeit runājam par um, kluso diplomātiju pret uh, publisko diplomātiju un spiedienu izdarīšanu. Vai jūs pilnībā izslēgtu, ka šīs uh, divas um, pieejas ir iespējams savienot? Kiitos herra Kukan. Sitten... Paldies, Kukana kungs. Eh, Hauita kungs, kā nākamais runātājs. Um... Jautājums uh, eh, Kincelbahas kundzei. Es uh, neredzu nevienu valsti pasaulē, uh, kura atteiktos no cilvēktiesību dialoga. Es uh, gribēju netieši kritizēt jūs sacīto. Es neredzu nevienu valsti, uh, Bet es domāju, ka es, ir iespējams paredzēt uh, ekonomiskas sankcijas un citas simboliskas akcijas. Tomēr es nevaru iedomāties, ka uh, netiek runāts par cilvēktiesībām, ka tas ir iespējams. Es ļoti atbalstu dialogu, bet uh, es uh, vēlētos, lai mēs uh, panāktu uzlabojums. Uh, Kabasa, Šabasa kungam galvenais jautājums, kas saistīts ar nāves sodu, ir um, atrastās vīras, ar kurām mēs varētu iedarboties uz Ķīnas uh, varas iestādēm. Un, um, lai mēs um, varētu panākt īstu ietekmi, kādas uh, varētu būt tās vīras. Tā kā mana minūte ir apritējusi, es gribēju jautāt vēl ko, bet es apstāšos. Paldies, Hauita kungs! Mēs varētu izmantot savu laiku efektīvi, tāpēc es gribētu lūgt vienam mūsu viesim pievienoties Metana kungam. Es došu viņam divas um, minūtes, un viņš ir no brīvās Tibetas kampaņas. Uh, divas minūtes vārds viņam, un tad um, mēs uh, ļausim atbildēt komisijai un prezidentūrai uh, uz jautājumiem, kas attiektos uz viņiem. Bet tagad lūdzu vārds Vincentam Metenam divas minūtes. Merci, madame la présidente. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs gribētu apstiprināt, ka kopš 2008. gada 235 5 manifestācijas lielākā daļa no tām mierpilnas uh, notika Tibetā. Vardarbība tik vērsta pret tām, un tā ir izplatījusies visā šajā valstī. Bailes eh, pārvalda eh, visu eh, iedzīvotāji ir neapmierināti ar Ķīnas institūcijām, bet tās neievēro šo viedokli un vienkārši izspēlē nacionālismu kā, kārti. 735 cilvēki kopš 2008. gada ir ieslodzīti un 1200 cilvēki ir pazuduši bet realitātē skaitļi noteikti ir daudz lielāki. Cietumos eh, daudzi ir spīdzināti, bet mums nav skaitļu par to. Tibetas mm, situācija tāda, ka Ķīnas valdība mēģina novērst vispār informāciju par šiem Tibetas notikumiem un sarunas par to. Ārzemju eh, žurnālisti aizvien nevar tur ierasties. Ļoti daudz uh, eh, vārdarbības uh, tiek uh, veiktas, un uh, daudzi gan ekonomikas, gan sociālās joms pārstāv par to ir runājuši. Um, tiek apspiesta kultūra, un uh, jebkura Tibetas uh, izpausme, kas neatbilst Ķīnas priekšstatiem, var tikt uh, apspiesta, cilvēks met ties, uh, cietumos un soda. Tibetas uh, intelektuāļi uh, rakstnieki blogos raksta par situāciju šajā valstī, daudz no viņiem ir pazuduši, vai viņiem ir piespriest nozīmīgi cietumsoti. 2008. gada martā piecas tibetiešas um, viņiem piesprieda nāves sodu, uh, trim uh, pārveidoja uh, nāves sodu uh, uz ieslodzījumu uz dzīvi un diviem izpildīja nāves sodu. Mēs atzinīgi vērtējam Zviedrijas prezidentūras uh, nosodījumu attiecībā uz šiem nāves sodiem. Ķīnas nenotiek nopietni darbi, netiek nopietni izveklēšana veikta, nevar izvēlēties advokātu, kādu um, cilvēki vēlas. Ģimenes netiek informētas ne par vietu, kur notiks tiesa, ne dienu. Un arī ārzemju diplomātiem bieži aizliedz piedalīties procesos. Mēs esam rakstveidu dokumentu sastādījuši ar vairākiem ieteikumiem, kā uzlabot situāciju Tibetā un uzlabot cilvēku tiesību stāvokli situāciju Tibetā. Mēs piedāvājam konkrētas idejas, lai dotos šai virzienā. Viens no ieteikumiem skan, uh, skar veidu, kā uh, Eiropas Savienība tiekas ar Ķīnas uh, varas pārstāvjiem pēdējās tikšanās laikā par cilvēku tiesībām. Uh, Ķīnas pārstāvji pagājušais atteicās runāt par Tibetu, un ja tā tas ir. Uh, Un tad par jaunu jāatkārto šis aicinājums un arī jāietver vērtējums noslēdzošajā dokumentā, jānosprauž stratēģija un veids, kā runāt par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, ievērojot Tibets jautājumu. Paldies! Paldies, Metena kungs! Mēs esam saņēmuši jūsu rakstisko paziņojumu. Pagājušā nedēļā Eiropas parlamentā mēs runājām par Tibetas jautājumu, runājot par um, rezolūciju par cilvēktiesībām Ķīnā, bet tagad es labprāt dotu vārdu uh, vēstniekam Norlandera kungam dažiem īsiem komentāriem, un tad mēs turpināsim. Liels paldies priekšsādātājs kundze un liels paldies visiem runātājiem par ļoti interesantiem ieteikumiem un viedokļiem. Ļaujiet man um, sākt ar to, ka uh, es, ka, ļaujiet man sacīt, ka prezidentūra un visa um, Eiropas Savienība dala jūsu bāžas par cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Un uh, um, Kilgora kungs, um, mēs um, dialogā atkārtoti runājām uh, par šiem jautājumiem, bet um, šie, protams, ir ļoti svarīgi jautājumi. Priekšsādātājs kundze, man ir jāsaka daži vārdi par dialogu un um, par Ķīnas puses viedokli. Protams, ka mums uh, ir ārkārtīgi gļu, grūti izmērīt um, dialoga nozīmi un svarīgumu. Bet uh, kas būtu, ja šāda dialoga nebūtu, ja tas nebūtu noticis? Uh, es gribēju sacīt, eh, citēt, ko teica kāds uzņemošās valsts um, pārstāvis, kad mēs um, veicām šādu dialogu ar vienu no centrālās un centrālā Austrumēropas valstīm. Pu, pusdienās uh, viņš teica, es domāju, man šķiet tas ļoti godīgi. Viņš sacīja, ka es nekad neesmu saticis nevienu, kas uh, strīdas, kā jūs, kurš iziet no tiesību perspektīvas runājot par situāciju valstī. Tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu par zemu novērtēt uh, sarunu nozīmi ar cilvēkiem. Cilvēktiesības ļoti lielā mērā ir pārliecināšanas jautājums. Ir taisnība, ka dialogs uh, varētu tikt uzlabots un reformēts Un ir taisnība, ka mums ir jādara vairāk, lai iekļautu un integrētu cilvēktiesības visās Eiropas Savienības politikas jomās. Es uh, gribētu uzsvērt, ka uh, Tas jau pašlaik tiek iekļauts politiskajā dialogā dažādajos līmeņos, kā mēs to redzam paziņojumā presē, sniegusi, kas ir sniegts presē pēc um, Eiropas Savienības un Ķīnas uh, samita. Tomēr to nevar ierobežot tikai ar uh, cilvēktiesību dialogu, jo tie rāda augsni sarunām par daudzām citām problēmām, uh, kuras, par kurām runā politiskā vadība Es domāju, ka mums būtu jā, jāgarantē dažādi mehānismi. Šeit nav tikai runa par politiskiem dialogiem, bet uh, mēs jau sacījām, ka mūsu politiskās pārstāvniecības, mūsu misijas uh, Pekinā uh, un uh, mūsu daudzās uh, sanāksmes, kaut vai tikai mūsu prezidentūras laikā šoruden mēs uh, septiņas reizes esam snieguši dažādas uh, paziņojumus uh, un veikuši citas aktivitātes. Es domāju, ka tas ir jānovērtē un būtu kļūda, ja mēs uh, likvidētu tādu kanālu kā cilvēktiesību dialogs. Kaut gan es piekrītu, ka to ir iespējams uzlabot. Paldies! Paldies, uh, vēstniekungs komisijai vārds lūdzu. Paldies. Tikai daži īsi komentāri, lai papildinātu vēstnieka Norlandē teiktu. Es domāju, ka nav nekādu šaubu, ka nav viena konkrēta risinājuma, kā atrisināt cilvēktiesību problēmas Ķīnā. Mums ir jāapzinās, ka cilvēktiesības nav vienīgā problēma, ar kuru mēs saskaramies runājot ar Ķīnu. Uh, Mums ir citas svarīgas uh, problēmas citās jomās - tirzniecība, klimata pārmaiņas un tā tālāk. Kas ir jādara Eiropas Savienības politiku veidotājiem? Mums ir jāatrod balans vai līdzsvars starp visām šīm svarīgajām politikām, un mums ir jāizdomā, kā vislabāk runāt par savām bažām, kā darīt tās zināmas Ķīnai. Kā jau teica vēstnieks Nortlanders, mēs izmantojam uh, publiskās un klusās diplomātijas kombinācija. Un uh, mēs nevaram teikt, ka tā ir ļoti efektīva, tomēr es domāju, ka mūsu vēstījums tiek nodots un saprasts. Kad mēs runājam par pašu dialogu, tad izvērtēšana pašlaik notiek, diskusijas notiek un uh, mums uh, nav, mēs zinām, kādi būs rezultāti. Tomēr uh, mums ir sistemātiski jārunā par visām problēmām. Nav nekādu šaubu, ka Ķīnā ir vērojami uzlabojumi, kā to uzsver Šabas kungs. Mēs redzam, ka tur ir trūkumi piemērošanā, tomēr viņi ir publicējuši jaunu, publis, jaunu rīcības plānu, kas ir svarīgs salīdzinošais kritērijs, lai redzētu, ko viņi sasniegs līdz gada beigām. Uh, Tomēr es uzskatu, ka vissvarīgākā lieta, ko mums nevajadzētu aizmirst, ir tas, ka cilvēktiesību dialogs ļauj mums runāt par visām problēmām, un es domāju, ka mēs to sistemātiski esam darījuši. Vienlaikus um, runājot par uh, advokātu licencēm, uh, es domāju, ka pieredze ir pierādījusi, ka Indija atsevišķu individu dzīve un attieksme pret viņiem ir uzlabojusies pēc tam, ka mēs esam par to runājuši. To mēs nevaram ignorēt. Lai atbildētu uz diviem specifiskiem jautājumiem, kas tika uzdoti, Eiropas uh, Savienība ir skaidri norādījusi paziņojumā, ka tā aicina nodrošināt godīgu tiesu un ka mēs nodrošināsim uh, uzraudzību. Uh, kas attiecās uz uh, Eiropas parlamentu un jūsu apakškomitejas ieteikumiem uh, par uh, um, dalību semināros. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka tas pašlaik ir nodots Golovējas universitātes uh, rokās un uh, ka dalībnieki semināriem tiek izvēlēti saskaņā ar uh, aktuālajām tēmām. Paldies komisijai! Veņcjaņa kungs, ko jūs teiktu par šo diskusiju? Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Tā kā mana ķīn, dzimtā valoda ir ķīniešu, vai es varētu izmantot ķīniešu valodas tulku, kas sēž man līdzās? 说这个中国政府搞了一个叫做国国国家人权计划，认为呢这是一个这个进步。Um, I would like to make a, a couple of comments. Es gribētu izteikt pāris komentārus par uh, komisijas komentāru, kas uh, skāra um, rīcības, uh, Ķīnas valdības publiskoto rīcības plānu saistībā ar cilvēktiesībām proverb in China, Chinese proverb. Uh, Ķīnā ir tāds sakām vārds, ka ir jāsaka, ka rīcība ir svarīgāka nekā vārdi. 国家人人权行动计划正是他给这个国际社会在 play 一种 game。Fact, right... Patiesībā uh, rīcības plāns, ko Ķīnas valdība pieņēmusi attiecībā uz cilvēktiesībām, ir spēle 林权行动计划，中国政府为了召开奥林匹克运动会，让他的国际形象有所改善，所以他提出来的。那么，正是在国家人权计划这个发表之后，中国的人权状况实际情况正在恶化，更加恶化。Cilvēktiesību rīcības plāns, kur ir pieņēmusi Ķīnas valdība, tika pieņemts apmēram mm, tajā laikā, kad 2008. gadā Pekinā tika rīkotas Olimpiskās spēles, lai uzlabotu Ķīnas tēlu. Pēc tā pieņemšanas reālā cilvēktiesību situācija Ķīnā ir tikai pasliktinājusies. To nevar noliegt neviens. Paldies! par um, šo skaidro iz, uh, paziņojumu Kilgāra kungs lūdzu. Script, then I think the rest of us, if he thinks that human... Es uh, domāju, ka uh, tiešām nāvs sots uh, ir mazāk izplatīts un 2004. gadā bija 34, 3400 uh, un, un šis skaitlis vienmēr ir samazinājies. Cipari izskatās labi, bet šis uh, Eh, tas, ko es eh, gribēju teikt, eh, tātad Felon Gong, tie ir cilvēki, kur ir nosodīti par neko, bet viņi neietilps šajos skaitļos par nāvs sodu. Otrs jautājums. Kanādai bija dialogs ar Ķīnu, un mēs galu galā veicām pētījumu. Profesors Bortons uh, veic šo pētījumu, un viņš teica, lai tiktu pārtraukt šis dialogs. Uh, Un es gribētu pateikties Edvardam Matmilonam Skotam, kas ir uh, negurstoši strādājis pie šī te Falun Gongi jautājuma. Un uh, tā tad mēs nevaram uh, piekāpties šajā jautājumā. Kītus oikein paljon. Paldies. Kilgor kungs. Visi, kas uh, vēro un uh, seko Ķīnas jautājumiem, apzinās, ka ir tādi tabū, ko nevar uh, apspriest ar rietumniekiem. Tibeta un Falungong ir divas no šīm lietām. Kinzelbachs kundze, jūs teikto daudzi komentēja, dažkārt arī kritiski. Paldies! Paldies par šīm te atsauksmēm un paldies par jautājumiem. Uh, es varu noskatot tādējādi vienu svarīgu lietu. Eh, realistiski runājot, mums eh, tikai ir dialogs, bet mums nevajadzētu pārtraukt runāt. Tas nav tas, ko es teicu. Protams, ka ir svarīgi runāt, bet eh, Eiropas Savienībai ir jādomā, kādas sarunas darbojas un kādas sarunas nekāds rezultāts nejo nedod. Es neteicu, ka vajadzētu pārtraukt dialogu ar Ķīnu, bet vajadzētu uh, Uh, mazāk uzmanību uh, pievērst dialogam tādā marginalizētā vidē ienē līmenī. Tādā līmenī var uh, pieņemt dažādas bāžas un kritiku, bet gaidīt kaut kādas rezultātus no šī dialoga Ķīnā, tas nav reāli. Dialogs ir jāpaceļ politiskā līmenī un publiskā līmenī. Kiitos, Rova Kinselbach, ja sitten herra Adams. Paldies. Adams kungs, lūdzu. Thank you. Uh, Paldies. Es atbalstu to, ko tikko Katrīna teica. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka dialogs notiek uh, vienmēr tik un tā, Un eh, jājautā, vai šis dialogs veicina cilvēktiesības vai marginalizē tās. Mēs neesam nonākuši pie secinājuma, vai to pārtraukt vai ne, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad eh, nav jau tā, ka dialogs tad pārtrūks, jo ir diplomātiskās divpusējās attiecības, un šis dialogs visu laiku notiek. Ir akademiskās konferences par tieslietām, par vārdu brīvību. Tas visu laiku notiek Ķīnā, bet eh, šis te dialogs. Uh, Uh, vai tas dod kaut ko vai nē, tas ir jautājums. Tātad par uh, kluso diplomātiju. Protams, ka tā ir jāturpina, bet tā nevar būt vienīgā pieeja. Tā ir jāpapildina ar spēcīgu publisku diplomātiju. Un uh, viens veids būtu nodrošināt uh, to, ka cilvēktiesības tiek apspriestas augstā līmenī. Uh, Eh, tagad mēs saņemam uh, informāciju, ka jā, tika apspriestas cilvēktiesības, bet kas tad notika? Bija pāris minūšu saruna, bet tas bija, tiek iekļauts eh, preses paziņojumā, it kā tas tiktu apspriest tikpat augstā līmenī kā tirzniecība. Jūs runājat par ļoti svarīgu lietu. Uh, tātad viņi teica, ka esot problēma ar kādu mošeju Zviedrijā, es saprotu, ka šī te. Uh, uh, doma par to, ka uh, viņi var runāt par cilvēktiesību problēmām uh, uh, Eiropas Savienībā, tas ir pieņemami, bet uh, Tad, kad viņi par to runāt, vajadzētu sākt tad runāt par mašajām Ķīnā. Tātad nevis runāt par brādu brīvību vai citām lietām. Tātad, ja viņi grib runāt par mašajām, tad runāsim par mašajām. Un tur ir par ko runāt. Un tas ir arī saistīts ar jautājumu par Sinžanu. Uh, Ķīnas uh, režīms sistemātiski ierobežo uh, rī, rī, tātad reliģijas brīvību Sinjan un musulmaņiem. Viņi neļauj uh, mācīt reliģiju skolās, arī ierēģi nevar atklāti piedarēt kādai konfesijai. Tātad, ja viņi par to grib runāt, lieliski, un tas tiešām ir uh, retums, uh, ja kādas uh, dalībvalsts. Uh, cilvēktiesību situācija būtu sliktāka par Ķīnas cilvēktiesību situāciju. Tā taču nekad nebūs. Tātad šajā veidā varētu dialogu veidot. Un visbeidzot par dialogu, un tas ir tas, ko gribēju teikt agrāk. Uh, Ķīnas problēmas tā nav uh, Eiropas Savienība vai cits lietas. Uh, mēs neesam tie, kas bloķē uzlabojums. Tā ir Ķīna, kas bloķē šeit uzlabojums, un katra Uh, tikšanās tiek izmantot līdz pēdējiem. Tātad uh, mūsu kolēģi galvajā viņi nekad nezina dienu iepriekš, vai viņiem notiks šī sēde vai nē. Tas ir tāds diezgan nesaprātīgs process, neorganizēts šobrīd. Paldies, Ādāms Kungs. Tagad uh, profesors Šābas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tas, ka kaut kas ir grūti, nekad nav man apturējis eh, censties panākt progresu. Es domāju, ka uh, tas ir pārspīlēti teikti, ka tas ir eh, no vienas puses tikai tā, ka sēdes tiek traucēts, bet daudzos gados sēdēs un dialogā un dažādos aktivitātēs projektā par nāvsodu. Tur mums ir bijuši ļoti nozīmīgas viedokļa apmaiņas. Tas ir uh, nedaudz tā, ka mēs eh, cenšamies demonstrēt, piemēram, eh, akadēmiskā puse, ka šajā jomā jebkur var kaut ko sasniegt. Tātad viena alga, ko mēs darām, par ko mēs runājam. Eh, dažkārt ir tāds iespējas, ka realitāte ir citur un akadēmiskā pasaule tā kā attālināta. Jautājums par to, kāpēc uh, ir samazinājies piespriesto nāves sodu skaits. Uh, jā, tāds samazinājums ir pēdējos divos gados, un iespējams, ka uh, šis skaits ir augstāks par to, kas ir visā pārējā pasaulē kopā. Uh, Es zinu, ka apvienotajās nācijās un Eiropas padomē viņi ir pētījuši šo jautājumu un uh, runājuši par šiem jautājumiem, un tas ir devis iedu, ieguldījumu. Bet uh, tāpat arī nevalstiskās organizācijas uh, un uh, politiskais nosodījums ir devis savu ieguldījumu, ko es nesaprotu, vai kāds uh, Eh, iebilst, tātad tie, kur runā par dialogu un eh, viedokļu apmaiņu, pat ja tie ir tikai akadēmiķi, kas mierīgi diskutē, eh, tas jau nenoliedz to, ka politisks nosodījums arī ir jāizdara. Un mēs nevēlamies, lai tas pazūd, bet tas nenozīmē, ka mierīgām akadēmiskām diskusijām arī nav nekādas jēgas. Noslēgumā gribu tikai atsaukties uz Donskis kunga teikto, kurš runāja uh, par analoģijām politiskajā attīstībā Austrum Eiropā. Es esmu pārliecināts, ka Rietum Eiropā mums bija tie paši argumenti 70. un 80. gados par to, vai akadēmiskā sadarbība un klusais mierīgais dialogs Helsinku procesa ietvaros deva. Un mēs joprojām šodien varētu jautāt, vai tas kaut ko deva, bet es domāju, ka uh, Uh, rūpīgākie novērotāji sapratīs, ka tas veicināja uh, politisko transformāciju Austrum Eiropā. Paldies. Kītus, eh, profesori Šaba. Paldies, profesor Šabas. Un es domāju, ka mums vajadzētu pateikt, ka 1975. gadā Helsinku deklarācija pauda to, ka pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāiesaistās cilvēktiesību jautājumos, un cilvēktiesības bija eh, viens no svarīgākajiem jautājumiem visu jautājumu eh, lokā. Eh, tagad nav tāda situācija starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Paldies par šīm diskusijām. Īsa viedokļu apmaiņa mums bija. Un bija ļoti noderīgi uzklausīt mūsu viesu komentārus noslēgumā. Paldies runātājiem par atbildēm. Mēs skatāmies uz Ķīnu no dažādiem aspektiem un saņēmām daudz informācijas par to, kā mēs varam mainīt situāciju tādā valstī kā Ķīnā un saņēmām dažādas ieteikumus un to varētu izmantot arī attiecībā pret citām valstīm, kurā, kurās mēs saskaramies ar problēmām. Es domāju, ka mēs šīs divas stundas esam ļoti labi izmantojuši un gribētu izmantot šo iespēju un sveikt mūsu viesi, e, jo 3. decembrī ir e, cilvēku ar īpašām vajadzībām diena un uh, Iešņebergs Nikusī kundze ir ieradusies pie mums, un viņa šeit pārstāv Etiopijas uh, uh, invalīdu un uh, attīstības centru. Viņa uh, ir akla un viņa ir studējusi jurisprudenci. Mēs esam ļoti iepriecināti, ka Zviedrijas prezidentūra ir uh, apņēmusies savas prezidentūras laikā uh, arī pievienoties uh, cilvēku īpašībām, īpašām vajadzībām hartai. Nikusī kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Okay. Um, oh, like thank, Paldies, priekšsēdētājs kundze, uh, ka varu izteikties par uh, šajā svarīgajā pasākumā Eiropas parlamentā. Kā jau tika teikts, tad esmu no Etiopijas. Varbūt būs eh, jums interesanti uzklausīt informāciju par mani. Es zaudēju redzi, kad man bija pieci gadi eh, lauku eh, reģionā dzīvoju Etiopijā un tur joprojām nav nekādas uh, ārstniecības iestādes, un tur uh, tiek īstenotas dažādas prakses, piemēram, uh, ļoti agrā vecumā uh, laulības, bet uh, šīs te gadījums uh, man nāca par labu, jo tā kā es esmu akla, tad uh, man nevarēja izprecināt, un tad es nokļuvu pilsētā un varēju iet skolā, un uh, Eh, esmu studējusi jurisprudenci, esmu eh, tātad nesen noslēgusi arī savu maģistra grādu, ieguvusi sociālās zinībās, tāpēc es eh, negribētu uzskatīt savu invaliditāti kā, kā kait, traucējumu. Es runāšu par uh, par jauno bērniņu, kas ir piedzimis Eiropas komisijā nesen, un tā ir uh, ANO konvencija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā jūs uh, uh, visi saprotat, tad Eiropas komisija pagājušajā nedēļā ratificēja šo konvenciju. Un nedaudz gribētu parunāt par šo konvenciju. Šī konvencija ir starptautisks cilvēktiesību dokuments, un, protams, ka Tas ir pirmais cilvēktiesību dokuments 21. gadsimtā. Konvencijas puses apņemās īstenot cilvēktiesības un cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības. Teksts tika pieņemts ģenerālajā asamblējā ANO un pēc 12 dienām tam būs trīs gadu jubileja. Bet mēs redzam, ka uh, sākot ar 90. gadiem uh, tika sākt skatīt šie jautājumi, bija dažādi ekspertu tikšanās uh, pasākumi, un uh, gribētu atgādināt, ka 87. gadā Zviedrija un Itālija abas sāka paust uh, viedokli par to, ka ir vajadzīgs starptautisks ietvers cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, un pēc tam pēc eh, deviņu, desmit gadu eh, darba mēs esam nonākuši pie šī pirmā juridiski saistošā eh, cilvēktiesību dokumenta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šī konvencija ir pilsoņu tiesību dokuments, bet tur nav dažādas daļas kā citām ANO konvencijām pirmajā pantā tiek definēts konvencijas mērķis, bet uh, tur nav definēts, kas ir īpašas vajadzības, jeb invaliditāte. Tur uh, tiek teikts uh, cilvēka ar īpašām vajadzībām. Tātad tas ir kā mērķis, nevis kā definīcija. Tātad. Tur tiek teikts arī tas, ka 4. līdz 32. pāns uh, varbūt arī 30. pāns. Eh, tur ir runāts par cilvēku ar īpašām vajadzībām, tiesībām. Mm, šeit nav nekādas jaunas tiesības, kas tiek ieviestas eh, šajā konvencijā. Tas drīzāk ir aicinājums jau īstenot tiesības, kas ir ICCPR un eh, citās konvencijās un dokumentos. Bet mēs negribētu teikt, ka šeit nav nekādu jaunu tiesību. Ir tādas tiesības, kas ir iekļautas tikai šajā konvencijā, proti uh, dzīvot uh, neatkarīgi un iekļauties sabiedrībā, un te ir atsauc arī uz personīgo pārvietošanās brīvību, jeb mobilitāti un arī pieejamības tiesības. Bet ir tādi uh, astoņi vadošie principi šajā konvencijā. Mm kuri visām valstīm ir jāievēro. Pirmais ir eh, cieņa un tā tālāk, nediskriminācija, pilnīga iekļaušanās sabiedrībā, cilvēku rīpšām vajadzībām pieņemšana kā cilvēces daudzveidības principa izpausme, līdztiesība, pieejamība un līdztiesības ar vīriešiem un sievietēm un uh, iesaistīšanās uh, sabiedrībā un arī attiecībā uz bērniem ar īpašām vajadzībām. Un tas ir uh, tas, kas ir šīs konvencijas pamatā. Tātad šis ir dokuments, kas garantē mūsu tiesības. Otrakārt, mēs varam runāt par iekļaušanu. Tā, šī konvencija aicina iekļaušanu. Un e, tas e, darbojas attiecībā uz nākotni. Visos e, dokumentos, kur ir runa par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uh, bet eh, šeit šie cilvēki nav kā īpaša grupa. Šeit uh, ir runa par viņu iekļaušanu sabiedrībā. Un noslēgumā gribētu teikt, ka šī konvencija ir eh, ceļš uz iekļaušanu. Un kā cilvēks ar īpašām vajadzībām, un esmu jauns cilvēks ar īpašām vajadzībām, gribētu to saukt kā par mūsu uh, paaudzes sasniegumu, un tas ir arī līdzeklis, lai panāktu vienlīdzību, lai panāktu pilnīgu iesaisti, lai tādi cilvēki kā es un citi varētu iesaistīties, jo agrāk mums bieži vien nav ļauts uh, runāt un iesaistīties uh, sabiedrības attīstībā. Paldies par uzmanību! Dziękuję bardzo serdecznie Pani Migusi. Liels paldies, Negusī Konze, par jūsu paziņojumu. Ļaujiet man teikt, ka klausoties un skatoties jūtu, jūsos, es redzēju, ka jūsu sejas izteiksme ir ļoti izteiksmīga, ka jūs esat cilvēks kurā ir ne tikai bagāta pieredze, bet kura arī aktīvi iesaistās, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošinātas pilnas civilās tiesības. Jūsu sacītais ir ļoti svarīgs Kā mēs uh, zinām, tā ir problēma ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē, tāpēc liels paldies par jūsu ieguldījumu mūsu komitejas darbā. Pavasarī mēs rīkosim uzklausīšanu, kas būs veltīta šai tēmai, un tādējādi mūsu apakškomitejā radīsies pamats plašākai diskusijai Un um, gala rezultātā Eiropas Savienība kā tiesiska, kā juridiska persona varēs pievienoties šai uh, konvencijai. Bet tagad pāriesim pie jautājumiem komisijai, kas, uh, kurus ir uzdevuši deputāti. Un uh, sāksim ar kristiešu situāciju Indijā. Jautājumu ir uzdevis Laslo Tokešs. Uh, lūdzu, dosim vārdu komisijai atbildēt. Uh, Paldies! Patiesībā mēs saprindī saņēmām divas jautājumas šai sanāksmē. Pirmais attiecās uz situāciju ar kristiešiem Indijā, un otrs bija tu par 1984. gada dabas katastrofu Bopālā. Attiecībā uz kristiešu situāciju, ko komisija vā, vēlas darīt, lai uzlabotu šo sarežģīto situāciju? Man jāsaka, ka no paša sākuma komisija Indijas partneriem ir paudušas bāžas par šo tēmu, kā to ir e, norādījuši arī vairāk nacionālajie parlamenti, un tas skār vārdarbību pret uh, vairākām grupām, ieskaitot kristiešus. Mums ir jānodrošina cilvēku tiesību ievērošana un um, attiecībā uz visām reliģiskajām grupām uh, kristiešiem, uh, arī uz sievietēm un bērniem. Mēs šīs bažas esas, esam pauduši Indijas varas iestādēm formālā veidā vairākās, vairākās um, reizēs. Uh, ieskaitot arī cilvēktiesību dialogā, kas risinājās Dēlī. Mēs esam runājuši ar Indijas Nacionālo cilvēktiesību komiteju un 2008. gadā Eiropas Savienības un Indijas samita, eh, pirms samita mēs runājām par to Marseļā gatavoju, gatavošanās san, sanāksmēs. Mēs, mēs eh, saņēmām Indijas premjerministra apliecinājumu, ka e, šī situācija ir sarežģīta un e, dzirdējām viņu apņemšanos risināt to. Es e, domāju, ka šī situācija, kas skār kristiešus Indijā un par kuru pēdējo pāris gadu laikā ir daudz runāts, ir bijis Eiropas Savienības uh, dēlī misijas uh, rūpi bērns. Un um, pašlaik mēs esam uh, procesā, gatavošanas procesā nākavai vizītei turpmākajās nedēļās. Mēs uh, tiksimies ar um, NVO, kas aktīvi darbojas šajā jomā, lai uzzinātu, ko mēs vēl varētu darīt un kādu spiedienu mēs varētu izdarīt, lai uzlabotu situāciju. Visbeidzot, runājot par šo jautājumu, es gribētu piebilst, ka komisija nesen ir uzsākusi uh, priekšlikumu uzklausīšanu un um, konkrēti tā ir um, 1,5 miljonu eiro liela summa, kas eh, tiks atvēlēta eh, kontaktiem ar Indiju. Mums ir jānodrošina tieši pakalpojumi, lai visiem nodrošinātu pieeju tiesībām, ieskaitot eh, sievietes, bērnus, iezemiešu grupas, reliģiskās minoritātes. Uh, Komisija eh, ir ļoti norūpēsies par šo tēmu, un eh, vēl es gribētu teikt, ka Eiropas eh, Savienības darba grupa ļoti aktīvi strādā pie minoritāšu jautājumu. Ja es varētu mm, uzreiz pāriet pie otrā jautājuma Es ierosinātu, ka šo punktu vai Tokaša kungam ir jautājumi par šo jautājumu, tad dosim viņam iespēju izteikties. Bet izskatās, ka Tokaša kungam nav nekā ko piebilst pie šī jautājuma. Cheer. Thank you, cheer. Jā, es esmu šeit, protams. Un Paldies par atbildi. Problēma ir tāda. Um, problēma, manuprāt, šeit ir tāda pati kā ar Ķīnas uh, problēmām, jautājumiem. Tas nozīmē, ka klusā, diploma, klusā diplomātija o, īsti šeit nepalīdz. Cik lielā mērā tā var palīdzēt? Un o, cik lielā mērā mums palīdz tas, ka mēs vienkārši runājam par šiem jautājumiem? Nākot no kādreizējas komunisma valsts, es no savas pieredzes zinu, ka vienmēr tika runāts par problēmām Rumānijā, rietumu demokrātijas un um, ASV uzdeva Čaušesko jautājumus. Un, um, Tad izskatījās, ka kāds ar tiem it kā strādā un kā tiek veikti kādi pasākumi. Uh, Tā tas bija Rumānijā, tā tas ir Ķīnā un Indijā tagad. Cilvēktiesības un reliģiskās brīvības tiek pārkāptas tāpat, kā tas ir noticis iepriekš. Ja ES vai ASV būtu pieņēmuši stingrāku nostāju attiecībā uz Rumāniju, es domāju, ka Čaušesku būtu atkāpies. Tomēr um, tas ir tāds uh, mūžam aktuāls jautājums, vai Eiropas komisija varētu strādāt uh, efektīvāk, runājot par valsts valodas likumu Slovākijā. Tās pieeja ir bijusi tik piesardzīga, tik toleranta un tik uh, nezini, nezinoša, ka uh, Uh, mums ir nācies uh, noraudzīties uh, uz kliedzošiem lingvistisko tiesību pārkāpumiem Slovākijā. Tāpēc es gribētu, lai mēs aktīvāk pārst atbalstītu savas, pārstāvēt savas tiesības un un atbalstītu visas kopienas, vai nu tās būtu musulmaņu vai, vai citas. Przechodzimy do drugiego pytania. Liels paldies, Takeša kungs. Un mm, tad pāriesim pie jautājuma, kuru uzdevusi Barbara Lohbīlere saistībā ar uh, situāciju Bopālā pēc um, industriālas uh, katastra mm, katastrofas. Paldies, ļaujiet man vispirms teikt, ka Komisija joprojām ir ļoti noraizējusies par ekoloģisko un humanitāro situāciju Bopālā pēc 1984. gadā notikušā negadījuma, bet man ir jāsaka, ka komisijai nebija laika un adekvātu instrumentu, kas, ar, ar kuru palīdzību risināt šo problēmu. Uh, Protams, mēs varam teikt, ka mums vajadzēja iejaukt, iejaukties un piedāvāt uh, tehnisko palīdzību, uh, avārijas vietas attīrīšanai, nodrošināt pieeja tīram ūdenim iedzīvotājiem. Bet um, 2004. gadā, kad tika pieņemta parlamenta rezolūcija saistībā ar šo industriālo avāriju, Mēs, eh, jo, mēs esam izveidojuši sadarbības programmu ar ievērojumu finansējumu, tomēr mums ir jāvienojas eh, par mērķiem ar Indijas valdību, un um, tiem ir jāpiekrīt, jāsaņem padomes un parlamenta piekrišana. Tāpēc pašlaik mēs um, nodarbojamies ar eh, galvenokārt sociāliem jautājumiem, tādiem kā veselība un izglītība. Uh, un uh, mēs uh, neesam varējuši veikt papildus uh, aktivitātes uh, šādās situācijās, īpaši runājot par Bopālu. Um, es, protams, apzinos, ka mums būtu jāpalīdz um, Indijai veicināt gatavību šādām industriālām avārijām. Uh, un mēs esam 2004. gadā izdalījuši 10 miljonus eiro Indijas um, avāriju dienestam, kas uh, tiek uh, apgūti saistī, sadarbībā ar ANO attīstības programmu. Indijas uh, iestāžu dažādos līmeņos, sākot no nacionālās valdības, beidzot ar reģionālajām un municipālajām iestādēm. Šeit mēs runājām par uh, avārijas plāniem, kas attiecās uz municipālo līmeni, un uh, mums uh, bija skaidra komisijas, komisijā bija skaidr, skaidrs, ka ir nepieciešams atbalstīt šādas aktivitātes. Es gribētu arī piemetināt, ka komisija joprojām ir un daudzus gadus ir bijusi iesaistīta vides jautājumu dialogā ar Indijas varas iestādēm līdz pat ministru līmenim. Uh, Mēs esam apmainījušies viedokļiem, ir notikuši dialogi, tas ir noticis regulāri, un mēs esam skatījuši veselu virkni dažādu apkārtējās vīdes problēmu, kur mēs uzskatām, ka Eiropas viedoklim ir piemēro, pievienotā vērtība. Tajā skaitā tās ir eh, tādi jautājumi kā apkārtējās vīdes regula, un tāpēc mēs uzskatām, ka eh, šis dialogs un eh, šīs viedokļu apmaiņas uh, ir palīdzējis Indijai pieņemt dažādas um, regulējošas sistēmas, kas varētu palīdzēt uh, apkārtējās vidas jautājumos. Kopš uh, šīs um, avārijas Indija ir pieņēmusi ļoti striktu apkārtējās vidas likumdošanu, kas ir vērstos to, lai nepieļaut šādu notikumu atkārtošanos. Es vēl tikai gribēju piebilst kādu vārdu par korporatīvo atbildību, kuru nes um, Eiropas Savienības uzņēmumi un um, komerc operatori Indijā. Šis jautājums um, viedokļu apmaiņās un dialogos iepriekš ir skatīts. To ir darījuši nodarbinātības ģenerāla direktorāta kolēģi viedokļu Eh, apmaiņa ir notikus, eh, viedokļa apmaiņa notiks arī uz formālākiem pamatiem nākotnē. Tomēr eh, mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs pašlaik runājam par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Indiju, un mēs um, esam uzņēmušies saistības um, runāt par uh, ilgspējīgu attīstību Indijā, kas tiktu saistīts ar tirzniecības, sociālajiem un uh, ekonomiskajiem līguma aspektiem. Te ir runa arī par pilsonisko sabiedrību un ņemot vērā atbalstu, kuru mēs uh, atbalstam, uh, kuru mēs sniedzam ilgspējai, at, ilgspējīgai attīstībai. Liels paldies! Vai jautājuma autors uh, vēlētos atbildēt? Very... Paldies par šīm detalizētajām atbildēm. Man ir arī jautājums, kad jūs par to runājat uh, ar Indijas valdību šajā te darba grupā, kas jums ir, un uzdodat jautājumu Indijai par, uh, tad aicināt izveidot uh, komisiju, kas izmeklētu šo jautājumu. Es gribētu uzsvērt, ka uh, DRO komitejā pagājuši gadu ANO īpašais referents par uh, uh uzņēmē darbību un cilvēktiesībām Ragīkungs, profesors Ragī uzsvēra ne tikai attiecībā uz Indiju, bet arī vispār, ka ir svarīgi, lai upuru tiesības, kas ir cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem, pat ja tas ir uh, Uh, neapzināti, piemēram, šī ķīmijas kompānija uh, ir pārkāpusi viņu cilvēktiesības, ir svarīgi, lai šīs cilvēktiesības, viņu tiesības tiktu stiprinātas. Tātad ir uh, svarīgi runāt arī par šiem jautājumiem, ne tikai par korporatīvo atbildību. Paldies, Lohpīlers kundze. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Jēglis kundzes jautājums, kas attiecas uz situāciju Vietnamā. Uh, saistībā ar problēmu, ar kuru saskaras jauni budiešu, budistu mūki. O, widzę tutaj jest przedstawiciel komisji, który w tej sprawie zechce. Mums ir komisijas pārstāvis ieradies, kas sniegs atbildi. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uzsvērt, ka komisija un dalībvalsts pilnībā apzinās, kāda ir situācija Batņā uh, klosterī. Uh, Komisija uh, eh, 10. novembrī uzņēma desmit mūku uh, grupu, lai diskutētu ar viņiem par situāciju šajā klosterī. 11. novembrī Eiropas Savienības vēstnieki Hanojā, tātad eh, misija vadītāji, tikās ar uh, Vietnams valdības uh, liet, tātad reliģisko lietu komiteju, lai apspriestu šos te gadījumus, kas tiek vērsti pret eh, kopienas eh, mierīgiem iedzīvotājiem un eh, lūdza neizraidīt šos te mūkus, kas tikai mierīgi centās īstenot savus reliģijas brīvības tiesības. Pēc šīs sēdes ar Vietnams iestāžu pārstāvjiem Eiropas Savienības misiju vadītāji tagad plāno apmeklējumu šajā klosterī, lai izvērtētu situāciju un pamatojieties uz eh, viņu vērtējumu, viņu situācijas izvērtējumu, eh, varētu lēmt par tālākiem soļiem. Šis jautājums būs eh, Vietnams un Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogu nākamās sēdes darba kārtībā, kas būs decembrī Hanojā. Un visbeidzot gribētu uzsvērt arī Eiropas parlamenta rezolūciju par cilvēktiesībām Vietnamā, kas tika pieņemta pagājušajā nedēļā, un es domāju, ka tā palīdzēs pievērst lielāku uzmanību šai situācijai un šai problēmai. Un es ceru, ka Vietnamas valdība pārskatīs savu pozīciju par šo jautājumu. Mm, Paldies! Vai Ieglas kundze vēlas eh, komentēt šo jautājumu? Paldies, priekšstādātāja kungs! Gribu sirsnīgi pateikties komisijai un pateikties arī kolēģiem un kolēģiem par piekrišanu rezolūcijai. Tā tika pieņemta pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs eh, runājam šodien par daudzām tēmām šeit, par cilvēktiesību problēmām. Tas patiesi ir tāds liels un plašs uzdevums, tādēļ gribu pateikties eh, par visu to, ko mēs varam darīt gan eh, šī punktu risināšanā, gan arī citos. Turēm. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, kuru uzdevusi Nikola Kilnīlsena, un te ir runa par pieeju ūdenim. Eiropas Savienības un Izraels sarunās un nolīgumā, un tur ir runa par Palestīnas un Izraels konfliktu. Tātad vārds komisijai, lai atbildot uz jautājumu. Paldies! Kad mēs runājam par pieju uh, produktiem, precēm no Palestīnas teritorijām. Es gribētu uzsvērt uh, šos te vispārīgos principus, kas uh, ir spēkā šajā jomā. Protams, jautājums tika uzdots par jauno lauksaimniecības nolīgumu, kas tikko ir parakstīts. Tātad vispārīgie principi ir tādi, ka Eiropas Savienība uzskata, ka asociācijas nolīgums starp Eiropas kopienu un Izrēlu attiecas tikai uz Izrēlas valsts. Okay. Tātad kaut kādas problēmas ir ar tulkojumu. Varbūt jūs varētu sākt atkal. Vai es varu tagad uzstāties? Atvainojot. Tātad es teicu, ka vispārīgie principi nosaka uh, to, ka attiecībā uz pieeju produktiem no okupētiem teritorijām, tātad šis princips ir tāds, ka Eiropas Savienība uzskata, ka asociācijas nolīgums ar Izrēlu attiecas tikai uz Izrēlas valsts teritoriju. Tātad Izrēlas valsts teritorija, kā to atzīst starptautiskā sabiedrība saskaņā ar attiecīgajām ANO drošības padomas rezolūcijām. Tas nozīmē, ka produkti, kas eh, tiek vesti no Izraēlas apmetnēm, nevar saskarties ar priekšro, priekšrocību sistēmas eh, attieksmi, ievedot tos Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir eh, saskaņā ar informācijas dokumentu importētājiem, un šis dokuments joprojām ir spēkā. Kā jau es teicu, tad jautājums bija konkrēti par jauno nolīgumu, par lauksaimniecību, par tālāku liberalizāciju tirgo, tirzniecībā ar lauksaimniecības produktiem, zivsaimniecības produktiem. Šis nolīgums tika parakstīts novembra sākumā un stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārā. Janvārī šis jaunais nolīgums balstās uz tiem principiem, kurus tikko pieminēju, un tāpēc uh, Tātad arī šie lauksainiecības un zivsainiecības produkti, kas ietilp šajā nolīgumā, tātad, eh, kas eh, būs no Izraels apmetnēm, nebūs tādi, kas varēs iekļauties eh, priekšrocību sistēmā. Otrs jautājums bija saistīts ar ūdeni. Un jo īpaši ar ziņojumu, kas tikko ir publicēts, ko ir publicējis Amnesty International, kur ir skatīts tieši ūdens jautājums uh, okupētajās palestīniešu teritorijās uh, un Izrēlā. Komisija, protams, zina, ka ir šāds ziņojums. Mēs esam kontaktējušies ar Amnesty International, mēs skatām šo ziņojumu, tas vēl ir tikko publicēts, tātad mēs to vēl skatām, mēs to izpētīsim ļoti rūpīgi. Runājot par ūdens un kanalizācijas lomu visā šajā starptautisko tiesību kontekstā, tad ūdens un kanalizācija kā tiesības nav eh, iekļauts starptautiskos dokumentos tā konkrēti. Bet 2002. gadā ANO eh, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja tādā plašā izpratnē eh, interpretēja 11. pantu šajās tiesībās un teica, ka jāiekļauj tiesības uz ūdeni kā daļa no pienācīga dzīves standarta. Ir arī rezolūcija par cilvēktiesībām uz ūdeni un kanalizāciju, un to atbalsta arī cilvēktiesību padome ANO. Tātad mēs sekojam uh, līdzi e, neatkarīgo ekspertu darbam pie tiesībām uz ūdeni. Un, ja mēs runājam par pieeju ūdenim šajā reģionā, tad komisija atzīst, ka tur ir problēmas, kas ir saistīts ar pieeju ūdenim, ar tā lietošanu un ūdens līdzekļu pārvaldību. Te ir runa par ūdeni, ūdens resursiem, kurus izmanto abas kopienas. Un tam, protams, ir ietekma arī uz cilvēktiesību situāciju, piemēram, nediskriminācijas uh, principu ievērošana ūdens resursu pārvaldībā. Mūsu politika vienmēr ir bijusi aicināt Izrēlu un tās partnerus uh, runāt par ūdens jautājumiem miera sarunās. Un uh, tas tiek arī iekļauts sarunās. Par citu aspektu, ko godājumā deputāti minēja saistībā ar ūdeni, uh, un ko komisija ir darījusi tā konkrēti, eh, lai atbalstītu projektus, attīstības projektu šajā reģionā, ir virkne projektu, kas eh, finansiāli tiek atbalstīti no Eiropas Savienības puses, kā piemēru varētu minēt eh, reģionālo ūdens datubāzes projektu, kur ir Izraels, Palestīnas un Jordānijas iestādes iesaistītas un uh, Tur ir runa par ūdens datu informācijas kopīgu izmantošanu. Mēs turpināsim palīdzēt eh, humanitārā jomā, lai atvieglotu ūdens situāciju Gazā. Mēs esam jo īpaši nobažījušies par šo situāciju. Un mūsu politika vienmēr ir bijusi aicināt Izrēlu vājināt uh, ierobežojums uh, lai varētu uzturēt labā kārtībā ūdens uh, infrastruktūru. Komisija turpinās sniegt finansējumu projektiem, lai uzlabotu vispārējo ūdens un uh, sanitāro situāciju Gazā. Protams, ka mūsu politika ir turpināt sadarboties ar Palestīnas pašpārvaldi, lai palīdzētu finansēt projektus eh, Jordāns rietumkrastā un lai varētu izmantot ūdeni arī lauksaimniecībā. Un visbeidzot, eh, mēs varētu domāt par šo jautājumu pacelšanu mūsu politiskajā dialogā ar Izrēlu Eiropas kaimiņattiecību politikas ietveros, kā mēs to parasti darām. Paldies! Dziękuję bardzo. Czy pani poseł... E, Paldies. Un e, vai Nikola Kilnielsen gribētu kaut ko teikt? Jā, patiesi, paldies par šīm atbildēm, un tajā pašā laikā neesmu īsti droši, ka šis jautājums par produktu uh, izcelsmes izsekojamību no Izraels ir labi atrisināts. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja nav līdzekļi, lai to uh, korekti izdarītu, mēs zinām, ka augļu, uh, teiksim, piegādēs viss ir tādā labā maisījumā, un Izraels valdība nav padziļinājusi savus centienus šajā jomā. Tajā pašā laikā te ir ļoti liela datu bāze, tā nodot šos uh, datus asociācijām, kas to vēlas, ir um, dati par vairāk nekā tūkstošu uzņēmumiem, ko tas skar. Un uh, šie uzņēmumi gūst labumu no kolonizācijas, 300 dati ir pieejami kādas asociācijas tīmekļa vietnē Izrēlā. Un vairāki Deksija Vēlija ir un Agreksko ir pārbaudītas. Jordānas ielajā Valdekso ir arī daļai valsts uzņēmums un 60, 70% augļu un um, dārzeņu um, eksporti, un tajā pašā laikā 95% ir ārām Palestīnas izcelsmes. Šie cilvēki strādā ļoti sarežģītos apstākļos, viņi saņem algas, kas ir absolūti neatbilstošas Izraēlas likumiem par darbu un algām lauksaimniecības sektorā. Un dažkārt šie produkti tiek marķēti kā Palestīnas produkti. Uh, un tie tiek piegādāti Eiropas Savienības valstīs, dažās, kurās Izraels produkti netiek pielaisti. Līdz ar to ir ļoti sarežģīti mm, situācija boikota uh, akcijas uh, kļūst aizvien plašāks, tās uh, iesaka uh, lauksaimnieki no Palestīnas un arī uh, Uh, Palestīnas arotbiedrības, tās aicina Eiropas Savienību boikotēt produktus, kas ir ražoti neakceptējumos apstākļos okupācijā, un cilvēki, kas uh, strādā ražot šos produktus, uh, strādā apstākļos, kas neatbilst cilvēktiesībām un arī um, normāliem apstākļiem. Līdz ar to es domāju, ka mums ir absolūti nepieciešama aktīva darbība un dati, no kurienes uh, dateles, vīģus un tomāti tiek piegādāt mūsu valstīs. Paldies! Eh, Paldies! Izskatās, ka komisijas atbilde nav bijusi pietiekami Kīls Nielsens kundzei. Un tāpēc eh, komisijā laikam būs jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem.